Paldies, Šefčovičs kungs. Paldies arī par to, ka jūs parādījāt savus valodas prasmes, runājot četrās valodās, un pat e, manā dzimtajā valodā tas man tiešām radīja prieku. Tagad sākam pirmo kārtu ar koordinatoriem, dodu vārdu Vimam Vanderkampam. E, meneer de voorzitter, dank u zeer. De commissaris spreekt nog geen Nederlands. Jā, paldies. Komisār kungs, jūs nerunājāt vēl uh, Nīderlandiešu valodā, bet gan jau ar laiku. Esiet sveicināti šeit Eiropas parlamentā. Sveicu jūs no Eiropas tautas partijas grupas. Vēlamies sadarboties ar jums ambiciozi. Bez transporta viss ir statisks, tā skaitā Eiropas ekonomika. Man jums ir trīs jautājumi. Pirmkārt, Baltā grāmata ceļa kartē uz vienoto Eiropas transporta telpu. Eiropas parlaments ir nospraudis prioritātes, vai jūs tās pieņemat? Jeb jūs taisties grozīt šīs prioritātes? Kāds ir jūsu plāns? Otrs jautājums. TNT projektu finansēšana. To jūs jau pieminējāt. Tāpat arī 300 miljārdi, ko solīja Junkers. Cik liela daļa no šīs summas nonāks konkrēti TNT projektiem? Vēlētos dzirdēt kādas summas Un tad tāds sarežģītāks jautājums. Sadarbība ar citiem komisāriem un citiem ģenerāla direktoriem. Esam konstatējuši, ka transporta komisārs bieži vien zaudē cīņā ar konkurences eh, komisāru citiem komisāriem, kā jūs tiksiet galā, jo transportam vajadzētu būt vadošajam, noteicošajam. Un priekšsēdētāji atļausiet vēl dažas sekundes. Es vēlos pajautāt par cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām. Mēs runājam par dažādiem transporta līdzekļiem, avio pārvadājumiem, citiem Ko jūs plānojat darīt, lai uh, mainītu situāciju, uzlabot to cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem? Došu jums iespēju atbildēt. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Uh, eh, tagad vārds Šefkoviča kungam. I, I'll work on my Dutch, I, I'll, I'll promise. Es eh, centīšos ar laiku apgūt arī nīderlandiešu valodu, apsolu. Tagad par jūsu jautājumiem. Tad, kad mēs strādājam ar kolēģiem komisijā, Es domāju par to, kā izstrādāt ceļa karti nākamajiem pieciem gadiem. Nonāca pie secinājuma, ka jo ātrāk es nākšu ar Baltās grāmatas pārskatīšanu pie jums, jo labāk. Jo pēdējo gadu jautājums eh, bija par to, ka Baltā grāmata bija pārāk vēlu parlamentu sasaukumu laikā. Un tad bija jāpielāgo likumdošanas eh, priekšlikumu iesniegšanas laiks. Es darīšu visu, ko iespējamo, lai pātrinātu Baltās grāmatas pārskatīšanu. Šobrīd varam teikt, ka progress saskaņā ar plānu bija uh, iespējams 22 no 40 darbībām jau ir vai nu pabeigtas, vai vismaz tiek pildītas. Vēlos arī apspriest to ar kolēģiem komisijā, jo visai kolēģijai to ir jāatbalsta, un tad atgriezties pie jums un aicināt jūs strādāt pie šī jautājuma kopā ar komisiju un ar mani. Attiecībā uz TNT un 300 miljārdiem ieguldījumu mēs visi zinām, ka 6 miljārdi TNT ir liela nauda, bet tas ir piliens jūrā, salīdzinot ar to, kas mums ir nepieciešams Eiropā, mums nepieciešama vairāk līdzekļu. Uh, Es tiešām uzskatu, ka labi projekti infrastruktūrā, labi projekti nākotnes attīstībai, modernām sistēmām ir eh, tādi, kur mēs varēsim atrast arī labus eh, perspektīvas ieguldītājus no privātā sektora. Varam kādas publiskās privātās partnerības sākt šajā jomā, lai piesaistītu papildus finansējumu. Daļa no tā nāca no jums, ar jūsu svētību. Kādā veidā tas tieši tiks veidots un cik liela daļa nonāks infrastruktūrai, to šobrīd grūti pateikt, bet es personīgi varu jums uzreiz pateikt, ka būs grūti atrast eh, vienlīdz eh, svarīgus projektus un interesants projektus infrastruktūrai un PPP eh, sadarbībai sadarbība ar citiem ģenerāldirektorātiem. Es esmu gatavs sadarboties. Biju tāds kā vicepriekšsarētājs, tagad esmu arī kā komisārs gatavs sadarboties ar kolēģiem. Tā būs viena no jomām, kur es sadarbošos ar jūsu bijušo kolēģi Marienu Taisenu. Un es domāju, ka tas arī mums dos labus rezultātus. Paldies, ka pieturēties pie laika. Izmēlam Ertugam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisāru kandidātu kungs. Novēl jums veiksmi uzklausīšanā un uzreiz pārēj pie pirmā jautājuma. Sociālās tiesības un to īstenošanu. Vai jūs, komisāra kandidāta kungs, uztversiet sociālos aspektus kā svarīgu transporta politikas sastāvdaļu? Un, ja jā, tad vai jūs piekritīsiet, ka sociālo tiesību īstenošana ir jāveic visā Eiropas Savienībā? Un, ja jā, tad kā jūs plānojat to īstenot? Otrs eh, temats - ilgspējīga pilsētas mobilitāte. Šeit, manuprāt, ir skaidrs, ka pilsēta saskarās ar vien lielāku spiedienu, un šī situācija ir jārisina. Kāda ir jūsu nostāja, komisāra kungs, par pašreizēju pilsētas mobilitātes eh, programmām? Kur jūs redzat eh, iespējas uzlabot situāciju un kā jūs plānojat rīkoties? kāršēring, kā kopīga mašīnas lietošana varētu būt viens no risinājumiem, eh, kas rosinātu ne tikai elektromobīļus, bet arī ieguldījums pilsētas eh, sabiedriskajā transportā. Trešā sadaļa ir par ostu paketi. Tirgus piekļuve ostu pakalpojumiem un finanšu eh, caurskatāmība ostu darbībā ir cieši saistīta. Tas saistīts arī ar valsts atbalsta jautājumiem Mans jautājums ir tāds, kā jūs šos noteikumus eh, saskaņosiet ar eh, prasībām ostām pēc caurskatāmības un ko jūs darīsiet, lai eh, DG Competition kā komisijas dienests nesabojāt šo regulējumu. Tālāk par tā saucamajiem gigalaineru. Kā jūs risināsiet šo jautājumu? Un mans pēdējais jautājums par dzelzceļa transportu, kādas konkrētos pasākums komisija īstenos, uh, lai varētu e, novērst iespējamu cenu pieaugumu dzelzceļa nozarē. I will, I will try to be telegraphic. Uh, Mēģināšu atbildēt e, ārkārtīgi īsi, jo jūs uzdevāt ļoti daudzus svarīgus jautājumus. Pirmais par e, sociālajām tiesībām, par sociālo jomu. Es domāju, ka jaunajai komisijas kolēģijai ir jābūt vienam likumam veidojot eh, jaunas likumdošanas aktus un izvērtējot tos, eh, mums pašiem ir jāuzdod sev svarīgs jautājums, kā tas ietekmēs nodarbinātību Eiropā. Vai mēs radīsim jaunas darba vietas, vai mēs radīsim problēmas tiem, kur strādā. Es jums varu apsolīt no savas puses, ka man tas būs ļoti svarīgs princips, kur mēģināšu īstenot transporta nozarē. Uh, Godīgi runājot, paraugoties atpakaļ uz pāris pēdējiem gadiem, mēs būtu varējuši darīt vairāk sociālā dialoga īstenošanā. Es zinu, ka sociālais dialogs ir bijis, bet runājot par tehniskiem jautājumiem, bieži vien mēs esam mēģinājuši izveidot uzticēšanos, bet šajā konkrētajā jomā sadarbība ar sociālajiem partneriem ir ārkārtīgi svarīga. Tagad eh, pārlikšu pie jūsu jautājumu par ostām. Uh, tā ir tāda joma, kurā pēc manām domām mums ir jāuzsāka uzticēšanās veidošana. Šajā jomā mēs esam paveikuši daudz, šobrīd daudz tādā ziņā, ka divi priekšlikumi jau ir izstrādāti, trešais šobrīd ir uz mūsu darba galdiem, bet jautājums par sociālās jomas sakārtošanu ostās ir ārkārtīgi svarīgs. Ostas ir mūsu vārtus pasauli Eiropā. Uh, Mums ostas ir jāsaslēdz kopā ar visu Eiropas transporta tīklu dzelzceļa tīklu. Es savā runā pieminēju trīs lielākās Eiropas ostas, bet uh, osta Eiropā ir daudz un tās ir jāslēdz kopā ar infrastruktūru. Pāra ilgtspējīgu pilsēta vidas mobilitāti. Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās un lielākā daļa satiksmes negadījumu notiek pilsētās, kā arī lielākais CO2 izmešu avots ir pilsētas. Uh, Tāpēc būtu tikai un vienīgi loģiski, ja mums pilsētām būtu izveidots ārkārtīgi spēcīgas, pārliecinošas un zaļas politikas, bet, diemžēl, visas dalību valsts tā nedomā. Tās piesauc subsidiaritātes principu, diskusijās katrs velk deķu uz savu pusi, un kā pilsētu mēra skatās uz šo problēmu, ir vispār atsevišķs stāsts. Mēri vēlas izveidot, protams, civeta programmas ietvaros dažādas platformas, kuras nāktu par labu pilsētām un kuras eh, ļautu apmainīties ar paraugu praksi, kas nāktu par labu kā pilsētu iedzīvotājiem, tā arī vidē. Man laiks beidzās. Prieksēdētājs. Nākamais Roberts Zīle. Uh, paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies Šepčevičs kungam par eh, ievadvārdiem, un es vēlētos ECR grupas vārdā pateikt, ka Mēs eh, ceram uz labu un neansētu sadarbību piecu gadu laikā. Pirmais jautājums. Mūsu komitejā vienmēr izskan par to, ka eh, koridoru projekti Savienotās Eiropas eh, projektos ir ārkārtīgi svarīgi, bet 85% šo projektu finansējumu būtu jānāk no dalību valstīm. Mēs uzskatām, ka kaut arī pēc noteikumiem ir teikts, ka ja līdz 16. gadam kāda projekta nebūs uzsākta, tad uh, komisijai būtu šī nauda jānovirz uz citiem projektiem. Ir vesela virkne citu būtisku nozaru, un ir dalība valsts, kuras ir bijusi atbildīgas par šiem projektiem vienas. Piemēram, bieži vien ir šo koridoru projektos iesaistīts 3-4 dalību valsts. Mans jautājums. Ko jūs izmantot šīs savienojošās Eiropas eh, tīklā, Nākamais jautājums par Sibīrijas pārlidājumiem. Pēdējo Eiropas Savienības sankciju gaismā Krievija ir draudējusi, ka tā neļaus izmantot Krievijas Sibīrijas gaisa telpu pārlidojumu veikšanai ja Krievija šos savus draudus neizpildīs, tad mēs zinām, ka pretrunā Čikāgas konvencijai Krievija prasa milzu naudu par šiem pārlidojumiem. Kāds ir Eiropas viedoklis? Neskatoties uz to, kā Krievija atbildēs uz ES sankcijām, vai mēs esam paredzējuši veikt kādu spiedienu uz Krieviju, lai tā neprasītu šos, varētu pat teikt, nelegālos maksājumus par pārlidājumiem? Šefčovičs kungs. Uh, Paldies Zīles kungam par abiem jautājumiem. Pirmais eh, par koridoriem. Problēma, kurā joprojām eksistē un nav atrisināta, īpaši centrālās un austruma Eiropas eh, dalību valstīs, ir tā saucamā absorpcijas kapacitāte. Uh, Jums taisnība, 2016. gads būs ārkārtīgi nozīmīgs šo projektu pārskatīšanā, un tiešām komisija ļoti nopietni uz to jau raugās. Ja tiešām dalība valsts neizpildīs savus solījumus, un ja nepieturēsies pie noteiktajiem laika grafikiem, tad ir cita Eiropā, kur tikai un vienīgi gaida, lai viņu projekti tiktu īstenoti. Ir ļoti daudzas dalību valsts, kuru absorpcijas kapacitāte uh, ir zema un ir savukārt tādas, kur ir augstāka. Es vēlētos uz šo jautājumu atbildēt, ka es būšu ļoti konsekvents. Tātad eh, vai nu izmantojiet naudu, vai arī to zaudējiet. Vienlaicīgi mums ir jā, es vēlos būt godīgs pret visām dalību valstīm, jo es saprotu, ka šo projektu realizēšanai dzīvē varbūt ir dažāda rakstura grūtības. Uh, Iziesim cauri visiem projektiem, iziesim cauri visiem sarakstiem un argumentācijai, kāpēc tā vai nē, un mēs dalību valstī varam izteikt godīgu, pamatotu brīdinājumu. Tad mēs sakam, ja jūs šo naudu neizmantojiet, jā, mēs saprotam, ka šī nauda ir nepieciešama, bet tā ir jāizmanto. Tāpēc eh, es ļoti uzmanīgi izvērtēšu visus eh, projektus un ar jūsu atbalstu ceru, ka tos izdosies izmantot. Sibīrijas pārlidojumi. Mūsu attiecības ar Krieviju ir ļoti daudzšķautņainas, ne tikai politikas jomā, bet citu starpā arī transporta jomā. Sibīrijas pārlidojums mēs varētu varbūt nosaukt par daudzgada programmu, daudzgada problēmu, un pēdējais no Krievijas dzirdētais solījums bija jā, kad mēs pievienosimies Krievijas, saka Pasaules tirdzniecības organizācijai, tad mēs vairs neprasīsim samaksu par šiem pārlidājumiem. Līdz pat šim brīdim katru gadu Eiropas aviosabiedrības maksā pāri par 300 miljoniem katru gadu Un eh, vienlaicīgi, manuprāt, šī situācija nav korekta. Ko mēs varētu darīt? Es eh, ceru, tiešām ceru, ka situācija normalizēsies un arī mūsu attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju normalizēsies. Pats pie tā piestrādāšu bet eh, mēs varētu mēģināt pārliecināt dalību valstis, ka ir daudz labāk, ja dalību valstis savu balsu apvieno zem Eiropas karoga, mēs visi runājam vienotā balstī, balsī un mēģinam noslēgt Eiropas Savienības Krievijas pārlidojumu līgumu. Jo, protams, eh, Krievijas pieprasītais eh, pārlidojumu cenu saraksts ir nepieņemams. Paldies, tālāk, Gezina Maisner. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums arī mums tagad no liberāļu frakcijas. Esat sveicām šeit un gaidīšu jūs atbildes. Es, tāpat kā jūs, vēlos koncentrēties uz vienoto Eiropas transporta telpu, ko mēs visi vēlētos sasniegt un īpašu uzsvaru es liktu uz ūdens transportu. Jūs jau uzsvērāt, cik svarīgi ir, ir ostas, tāpat arī iekšējos ūdens ceļus pieminējāt, daudz kur tiek runāts par dzelzceļu, arī autoceļu atslogošanu, bet maz tiek runāts par iekšēju ūdens transporta ceļiem. Jā, tur bija diezgan maz līdz šim izmantots. Jūs sacījāt, ka uh, 15% tikai tiek izmantot no tā, ko varētu iekšējos ūdens ceļos, kā jūs sacījāt. Bet tagad konkrēti jautājums. Nav jau tik vienkārši eh, panākt eh, šo ūdensceļu izmantošanu, tur slūžas, eh, daudz kur ir jāveic uzlabošanas darbi, pārbūves. Kā jūs redzat iespējas tik galā ar šiem sarežģījumiem? Piemēram, Straubingfelds Hofena posms eh, pie Donavas, kur bija iedzīvotāju protesti, tur saskaras turisma intereses un iedzīvotāju intereses, vai, piemēram, arī Elba. Arī tur ir vairākas vietas, kur grūti ir sadarboties pie Vācijai un Čehijai. Kā jūs vēlaties virzīt eh, šos eh, jautājumus, kas ir, manuprāt, tik svarīgā jomā jāpanāk, tātad progress? Thank you very much, Madam Meissner, for Paldies, Maisners kundze, par šo jautājumu. Jums ir pilnīgi taisnība, nu, diemžēl gan jāsaka iekšzemes ūdens ceļi un transports pa tiem ir tāda joma, kas jāsaka ir, nu, tikusi tomēr vairāk vai mazāk ignorēt iepriekšējos sasākumu laikā. Domāju, galvenais iemesls ir tāpēc, ka šo ūdensceļu transportu veicošā flote lielākoties ir novecojusi, šie iekšzemes ūdensceļi nav tikuši atbilstīgi uzturēti un attiecīgi arī šī transporta nozars daļa ir ļoti fragmentēta, pārsvarā ļoti maza MVU, ģimenes uzņēmumu, mikro uzņēmumu, kas darbojas šajā jomā, un viņiem jāsaka bija ļoti grūti nākt klajā ar būtiskām investīcijām. Un patiešām uzlabot, izvērst šo biznesu, ja izmantojot, piemēram, apjomu ietaupījumus. Un tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka ļoti daudz darba tika ieguldīts domājot par to, kā palīdzēt šai ārkārtīgi daudzsološajai nozarei. Kā jūs pareizi norā, norādījāt, tas ir ekoloģiski un vidē draudzīgs transporta veids. Ja redzam, cik daudz, piemēram, smagu automašīnu kravu varētu uzlikt uz šādām baržām, uh, un salīdzinot ar citiem transporta veidiem, tas tiešām ir vidē ļoti draudzīga. Turklāt jāatzīst, jā, ka, protams, ir arī virkne sasaistīšanas iespējas starp lielajām ostām un satiksmes kruspunktiem. Jāsaka, šeit nozarē tiešām ir liels potenciāls. Tas, ko es centīšos darīt, ja jūs mani iecelsiet par komisāru transporta jomā, un, protams, tad arī ar jūsu palīdzību, es cenšos izmantot najādas programmu, lai palīdzētu restruktūrēt šo nodaļu, lai palīdzētu mikro uzņēmumiem uh, atjaunināt savas flotes, kuģus, palīdziet viņiem strādāt pie jauniem dizainiem, pie jauniem videi draudzīgākiem dizainiem, moderniem dizainiem, tā, lai viņi varētu nodrošināt atbilstību visa veida prasībām, kas mūsdienā navigācijā pastāv. Un tad, protams, Mums nepieciešams sadarboties arī ar dalību valstīm, strādājot pie tā, lai tiktu uzturēti šie ūdensceļi, tiktu strādāts pie gultņu attī, upju, upju gultņu attīrīšanas, lai tiktu uh, veidoti kvalitatīvi ūdens, ūdensceļi. Es esmu pats no Bratislavas, es ļoti labi zinu, cik saržģīts ir diskusijas tajā brīdī, kad tiek runāts par ūdensceļu uzturēšanu ar kaimiņu valstīm. Tāpēc es ceru, ka Eiropas pieeja šai jomā tiks izmantot, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Gal galā Donavas kuģojamība arī bija ārkārtīgi svarīgs elements visām valstīm, kurām Donava tek cauri. Valstis saprot, ka tas piedāvā jaunas darba vietu iespējas, jaunas iespējas reģioniem, pilsētām un e, mazpilsētām. Uh, kas atrodas pie upes krastiem, un es domāju, ka mums tiešām vajadzētu, vajadzētu arī atvieglot un ata, remdēt tās bažas, kas iedzīvotājos pastāv, un to mēs varam darīt parādot, cik ārkārtīgi liels potenciāls ir šādai atjauninātai iekšzemes ūdens ceļu transporta nozarei. Un cik daudz pozitīvu tā var dot reģioniem un pilsētām. Es turklāt domāju, ka tas ir iespējams, un esmu pārliecināts, ka to arī darīsim. Paldies! Lielas paldies. Priekšādātājs turpina nākamajam vārds. Thank you, Chairman. And... Paldies, priekšādātāji. Priecājos jūs šeit redzēt, Šepčoviča kungs. Esmu no GOE NGL grupas. Man ir trīs jautājumi jums. Pirmām kārtām par darba apstākļiem Mēs cīnāmies ar vien vairāk ar globālu konkurenci, un Eiropas eh, eksperti ir runājuši par Eiropas transporta tīklu, sakot, ka darba vietas transporta jomā pēc skaita samazināsies, un, diemžēl, gan tas jāsaka, eh, ir drauds ilgspējīgai mobilitātei. Kā jūs esat paredzējis garantēt to, ka Eiropas Savienība nepātrinās? Eh, prasmju tādu nonivelēšanu un eh, ne, nepanāks to, ka kvalifikācijas vairs nav tik svarīgas transporta nozare. Īpaši par aviācijas sektoru runājot, visa šīs zemcenu avio līnijas nereti riskē, eh, nereti šīs zemās cenas panāk uz drošības un drošuma rēķina. Eiropas komisija ir gatava atbalstīt un uzlabot drošus darba apstākļus un prasības, kas to panāca vienlaikus vēršoties pret sociālo dempingu. Otram kārtām komisijas programma izaugsmai, nodarbinātībai un investīcijām iespējām, paredz arī zināmus emisiju samazināšanas mērķus un digitalizāciju. Kaut galā Eiropai ir vajadzīga izaugsme, bet mums jāpatur prātā, ka ar transportu politiku mēs varam ļoti būtiski vai nu uzlabot, vai nu traucēt Eiropas konkurētspējai un tās pilsoņiem. Digitalizācija par ko tiek runāts pilnīgi visos sektoros sabiedrībā, pilnīgi noteikti ļoti svarīgs šodienas cilvēku dzīves faktors ikdienā. Un tas, protams, attiec arī uz loģistiku un dažādu veidu transporta pakalpojumiem. Tāpat laikā digitalizācija, jāsaka, vēl transporta sektora vēl tikai sāk attīstīties. Bet iespējas, ko tā piedāvā šim sektoram, varētu palielināt mobilitāti ļoti ievērojami. Diemžēl jāsaka, eh, pastāv ļoti strauji progress Eh, daudz kur citur pasaulē, šķiet, ka visur citur uzņēmumi un valdības ir daudz vairāk pārliecināti par digitalizācijas piedāvātajām priekšrocībām. Es domāju, ka mums vajag domāt gan par zemi, gan par gaisu, gan jūru. Vienlai, vienādi konkurences apstākļi jāpredz visiem transporta veidiem un nedrīkstam pieļaut sociālo dempingu. Kā jūs grasaties veicināt Eiropas transporta sektora attīstību tā, lai tas izmanto digitalizācijas piedāvātās iespējas un turklāt varētu pat nostāties avangardā globāli? modeli, vēršot visus pakalpojumus uz patērētāju, veidējot savietojumu transporta sistēmu un to visu kopā veicinot. Paldies, komisāram at kandidātu kungs, tagad jums ir iespēja atbildēt uz jautājumu. Jautājums bija ļoti e, garš un tāpēc jūs atbildēji jābūt diemžēl īsai. Paldies, komisārs turpina. Paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu tam bažām, ko jūs paudāt nenoliedzams ir fakts, ka, ja paskatāmies kaut vai uz šoferiem, tad redzam, ka pēc, pēc, uh, uh, nu, pēc entajiem gadiem Vācijā būs vajadzīgi tik šoferi Nīderlandē, tik 30% no darba ļaudīm, kas strādā šobrīd šajos sektoros, ies pensijā, un mēs varētu būt zaudētāji šai kontekstā. Uh, Piemēram, par kuģiem runājot, 300 tūkstoši filipīniešu ir jūrnieku šiem kuģiem, tāpēc, ka mēs nespējam mūsu pašu jauno paudzi pietiekam motivēt, lai viņi izvēlēto šo procesu, profesiju un strādātu šos darbus. Viņi nevēlas iet strādāt transporta sektorā, un tāpēc domāju, ka pirmais, kas mums ir jādara, mums varbūt ir jāmaina šī uztvere, tas, ko, kā mēs uztveram šo nozari. Mums ir jāskaidro jauniešiem, jāprezentē šis sektors kā tāds moderns sektors, kā nozara, kurā ir iespējams strādāt ar augstajām tehnoloģijām, kā nozara, kas var veidot nākotni, kas var noteikt to, kāda būs mūsu nākotne. Un šī informācija mums ir jāsāk paust jau skolās caur sociālajiem partneriem. Uh, Vienlaikus, protē, protams, jādomā tieši arī par darba apstākļiem, kā jūs teicāt, ir ļoti svarīgi, lai jaunieši redzētu, ka tiek piedāvāti droši darba apstākļi, konkurētspējīgas algas, darbas, tirgu un tā tālāk. Šīm algām ir jābūt tādā līmenī, kas būtu pievilcīgas jauniem eiropiešiem, jo viņiem ir jāaizstāj šie, nu jau novecojušie transporta sektoru darbinieki, kas ies pensijā pēc 10, 15, 20 gadiem. Runājot par digitalizāciju, šeit jāsaka jūtu optimismu. Mēs jau redzam, cik ļoti attīstīt attīstas šī joma, cik strauji tā attīstas un cik labi veido šīs saiknes, piemēram, arī ar kosmosa pētniecības jomu. Paldies, paldies priekšādātājs turpina. Nākamajam vārds Karimai Delī, lūdzu. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Nu, man jāsaka, Es neesmu apmierināta ar komisijas priekšlikumu uh, un šo komisijas kolēģijas sastāvu, kur ir tikai deviņas sievietes. Man nepatīk uh, šis sadalījums, bet, nu, protams, uh, jums, komisāram at kandidātu kungs, es tomēr vē, vēlu veiksmes. Es zinu, ka jūs labi runājat arī franču valodā. Mans jautājums ir tāds, cop, ja pušu tikšanās 21 tiksies pavisam drīz. Uh, m, mm, Parīzē, tātad, nu, faktiski gandrīz jau rīt. Klimata pārmaiņu jautājumi mums ekolo, ekoloģiski noskaņotiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi, bet, iesaka, šie jautājumi transportu politikā tomēr vēl nespēlē īpaši redzamu lomu. Es domāju, ka mums tas ir jāmaina, mums ir jāņem vērā vides aizsardzības prasības. Ko jūs grasties darīt? Kādu ceļu kartu izstrādāsiet tieši klimata pārmaiņu apkarošanas jomā, ņemot vērā šo transportu politiku? Turklāt, šķiet, komisija nāk uz klē arī ar vairākiem projektiem, sakot, ka tī, tāpat laikā atsevišķus projektus eh, pasludinot par nederīgiem. Un jāsaka, daudzi no projektiem, kas tiek izmantot, šķiet neliederīgi, ļoti dārgi, ieguvumi nav pārāk li lieli, un mūsuprāt, varbūt vajadzētu šos līdzekļus izmantot cita veida vajadzībām, piemēram, infrastruktūras savienošanai, tādiem projektiem, kas nākt par labu pilsoņu ikdienai. Nu, pavisam konkrēti, piemēram, Francija 8 miljonu francūžiem nemaz nav piekļuvis transporta pakalpojumiem. Tāds ir fakts. Es domāju, ka tas ir aktuāli arī citur Eiropā. Un kāpēc komisija un padome nevēlas šos līdzekļus no šiem neliederīgiem projektiem tomēr pārnest uz kaut ko liederīgu? Un vēl, kā komisija grasā, kā grasās e, šos projektus, kas, piemēram, Liona, Turīna e, transporta koridoru varbūt vajadzētu atcelt, ko komisija darīs lietas labā? jo tie tiek izstrādāti neņemot vērā realizējamību un turklāt, turklāt nav veikta arī vidas ietekmes novērtējums. Kā tad jūs varat uztvert šo pretrunu? Lūk, šie ir šis 3% IKP, par ko jūs runājat, kas nāk no transporta jomas, bet tāpat laikā ir šie projekti, šie neveikli lielie projekti un milzīgi līdzfinansējuma likstuma, kas tiek prasīta no dalībvalstīm. Paldies, paldies dalīgi kundzei! paldies, ka mani priecājaties šeit redzēt. Un, ja nu jūs tomēr ļausiet, tad tomēr atbildēšu jums angliski. E, īpaši tāpēc, ka tieši vārdu krājums man ir jauns šai jomā un franču valodā vēl to tik labi nepazīstu, bet zinu, ka kopā ar jums sastrādājoties noteikti attīstīšu arī savu transporta nozars vārdu krājumu franču valodā. Tātad tālāk angliski. Jums ir pilnīgi taisnība tajā brīdī, kad jūs sakat, ka nākamais gads un samits Parīzē būs ārkārtīgi izšķirīgs, izšķirīgi svarīgs, jo Lai arī Eiropa, protams, vienmēr var darīt kaut ko vairāk, un jūs jau zinat, cik ambiciozi esam bijuši, mēs tomēr daram vairāk nekā mūsu globālajie partneri. Un es domāju, pienācis pēdējais laiks izmantot visus argumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai pārliecinātu savus partnerus mums pievienoties šajos globālajos centienos un samazināt CO2 emisijas, vienlaikus daudz labāk rūpējoties par mūsu planētu. Mans kolēģis Jans Potočnieks vienmēr saka, ka planēta, protams, pārdzīvo izdzīvos mūsu centiens, bet vai mēs pilsoņi pārdzīvosim, izdzīvosim, eh, ja neko nedarīsim? Un tāpēc pilnībā jums piekrītu. Mums tiešām ir jāizrāda ambīcijas, jārīkojas pārliecinoši un jāpārliecinās, ka tiek panākta globāla vienošanās Parīzē. Jāsaka, jutos diezgan optimistiski tajā brīdī, kad redzēju šo Ņujorkas tikšanos, nu pat pēdējās pāris dienās, kad redzēju, ka viņi nāca klajā ar politiskām saistībām un solījumiem. Un es tiešām ceru, ka arī šīs sarunas pamazām vērtīsies par pavisam reālu vienošanos Parīzē. Tajā brīdī, kad runājam par vidas aizsardzības darbu kārtību, šeit man priekšā ir dokuments, jūs to noteikti labi pazīstat, šeit ir visi šie mērķi, uh, ko mēs esam noteikuši attiecībā uz vidas aizsardzības jomu 2020. gadam, 30. gadam un tā tālāk. Un jūs zinat, ka atsevišķu mērķu sasniegšanā mums ir veicies labāk, citos atkal netek labi. Bet tad, kad runājam par transporta sektoru, tad, manuprāt, tas labākais rezultāts, ko esam panākuši, ir ar regulējumu, motivējot stumjot nozari uz efektivitāti, liekot viņiem e, iegādāties jaunus transporta līdzekļus, uzlabot motoru struktūras, tā lai šī vidē draudzīgā nākotne kļūtu iespēja. Es domāju, ka mērķi, kas, protams, ir saistoši, tiks sasniegt, bet, protams, ka jāturpina izdarīt spiediens uz rūpniecību, tā lai viņi turpina samazināt CO2 emisijas Un es atvainojos, šķiet, eh, laikam ir beidzies laiks, un es nepaspēšu atbildēt uz jūsu diviem pārējiem jautājumiem. Paldies tālāk, Pēters Lundgrēns. Paldies, priekšsēdētāj kungs, un eh, paldies, eh, Šefčovič kungs, ka esat at, ieradies šeit atbildēt uz mūsu jautājumiem. Vispirms es vēlētos mazliet padomāt. Esmu pārsteigts par jūsu atbildēm un arī par jūsu um, CV un kopš 18 gadu vecuma jūs nekad nesat strādājis fizisku darbu. Un tagad jūs esat vienā no svarīgākajiem politiskajiem posteņiem. Jūsu darbs ietekmēs miljoniem fiziski strādājošu cilvēku dzīvi, un jums nav formālas darba pieredzes, fiziska darba pieredzes vispār. Es, kā zviedrs, vēlētos apgalvot, ka jūs nevarēsiet paskaidrot maniem vēlētājiem, ka jūs esat atbilstoši kandidāts komisāra amatam, jo jūs nekad nesat strādājis praktiski transporta nozarē, līdz ar to jums nav vispār nekādu praktisku zināšanu par transporta problēmām kopumā. Jums ir akadēmiska karjera, jums ir politiska karjera, Un eh, salīdzinot ar vienkāršajiem strādājošiem, jūsu alga ir vienkārši fantastiska. Parastie strādājošie nevar galus savilkt kopā no mēneša pirmajam līdz pēdējam datumam, viņiem nav par ko pabarot bērnus. Tā ir realitāte daudziem strādājošajiem pasaulē. Un tagad jautājums. Sociālais dempings tieši transporta jomā ir milzīga problēma, un šobrīd šķiet, ka eh, sociālais dempings eh, nogalina nopietnus uzņēmumus, kur ar sociālo dempingu nenodarbojās. Šobrīd Zviedrijā ir izveidojusies situācija, kad eh, Austrum Eiropas pārvadātāji pievadā pakalpojums par vienu trešdaļu no pakalpojumu cenas, kādu pieprasa Zviedri. Un pagājušajā gadā 365 transporta pārvadātāju uzņēmumi bankrotēja. Un e, tāpēc, e, ko jūs darīsiet, lai nebūtu šādi pārāk zemu algu piedāvātāji? Tātad es konkrēti vēlos jums pas, pajautāt, e, ko jūs darīsiet, lai šo izkropļoto konkurences transporta sektorā paveiktu, e, pagriezt savādāk, jo šobrīd e, sociālais dempings tiek izmantots kā kabatāžas piedāvājums. Komisāra kungs. Tādījām desot. Thank you, thank you very much. Jā, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Paldies par pozitīvo, ko jūs sacījāt par manu CV. Bet varu apliecināt, ka es zinu, ko nozīmē manuāls darbs jau tad, kad es augu, tad eh, jebkuram studentam augstskolā bija arī jāstrādā rūpnīcā. To es arī darīju, tad, kad eh, studēju Krievijā, un tā ir pieredze, ar kur labprāt padalīšos ar jums. Līdz ar to es zinu, cik smags ir šis manuālais darbs. Un arī Zinu, ka autotransporta nozarē sociālais dempings ir ļoti liels problēma jautājums. Tāpēc es arī savā ievadu uzrunā sacīju to, ko arī tagad atkārtošu, ka es ļoti labprāt kopā ar jums padziļināti un visaptaroši skatītos, ko mēs varētu vienkāršot noteikumos, kas ir piemērojami autotransporta nozarei vienkāršojums regulējums, labāka īstenošana. Un tad valsts iestādēm, protams, būtu jāpalīdz. Jo tās ir eh, tās iestādes, kas īsteno šos noteikumus. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie tā, lai noteikumi būtu vienkāršāki, skaidrāki, taisnīgāki, un tad tālāk jau no valsts līmeņa iestādēm būs atkarīgs tas, kā tie tiek īstenoti. Kas attiec uz lielo problēmu autotransportā? Es būtu gatavs atkal kopā ar jums ierosināt sociālajiem partneriem, uzlabot sociālā dialogu kvalitāti un paskatīties, vai mums nav nepieciešams sociālais kodeks mobīlajiem eh, autotransporta nozares darbiniekiem. Tas, manuprāt, būtu labākais risinājums gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, dalību valstīm, Eiropas iestādēm, uh, Tad būtu tāds vienkāršs noteikumu apkopojums, kas būtu viegli īstenojams eh, un tādējādi varētu atgūt eh, sociālo stabilitāti strādājušiem šajā jomā. Paldies! Tagad sākam otro kārtu. Tagad katram jautājumu un atbilžu blokam trīs minūtes, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Lūdzu, pieturēties pie laika, jo īsāk jūs izteiksieties uzdodot jautājumu, jo pilnvērtīgāk būs atbildē. Tad Dīters Lebrechts Kohs tagad būs. Viņš sēž aiz jums, Šefčevičkungs. Jā, es vēlējos sacīt, ka Uh, šobrīd sēžu aiz jums un cerams, ka pēc uzklausīšanas eh, arī būšu stingri aiz jums. Uh, 250 tūkstoši, 205 tūkstoši ceļu negadījumu katru gadu un pārāk daudz cilvēku iet bojā katru gadu uz Eiropas ceļiem. 2010. gadā Eiropas komisija uh, uzstādīja sev mērķi virzīties uz nulli bojāgājušajiem. Eiropas Savienības programma uh, ceļu drošībai 2011. un 2020. gadiem, lai uz pusi mazinātu bojāgājušo skaitu daudzam dalību valstīm tas ir ļoti svarīgs temats. Es tāpēc labprāt eh, uzzinātu no jums, kāda ir konkrētie pasākumi, ko jūs kā transporta komisārs varētu īstenot un ko, kā jūs plānojat to sasniegt. Šefčevičs kungs, jums vārds. Paldies par šo jautājumu Kohkungam, jo šis ir ļoti svarīgs eh, jautājums. Es teiktu simtiem tūkstošiem Eiropas iedzīvotāju, kā jūs pareizi norādījāt, uh, Runāja ne tikai par 26 tūkstošiem iedzīvotāju, kas pagājušā gadā gāja bojā uz ceļiem, bet 250 tūkstoši iedzīvotāji guva smagas traumas uh, autokatastrofās. Un kaut arī sacīja, ka Eiropa ir drošākais kontinents uh, ceļojumiem pasaulē. Šī skaitļi nav pieņemama. Paskatoties skaitļiem, 2000 14. gadā. Es redzu, ka mēs stabili virzamies uz to, lai mazinātu autokatastrofu, auto negadījumu, eh, cietušo skaitu. Mēs redzam, ka 14. gadā skaits varētu nedaudz pieaugt pēc krituma 13. gadā. Paskatīsimies, kur būs iemesli, kāda ir iemesla, vai gara ziema, vai kas cits. Uh, Bet uh, eh, lielāks bažas, manuprāt, ir uh, situācijā, ka mēs esam jau uh, risinājuši šīs problēmas ar vieglāk īstenojumiem risinājumiem. Tagad ar pārobežu īstenošanas direktīvu, manuprāt, tas, ka autovadītāji izmanto bezatbildīgi to, ka viņi var nesodīti eh, pārkāpt noteikumus citā valstī, un tas ir jārisina. Analīze tiks eh, pabeigta, un tad es varētu ierosināt jums eh, strādāt ar pie konkrēta mēķa, piemēram, kā samazināt lielo traumu skaitu, kas tiek gūts uz autoceļiem. Tālāk ir arī daudz pozitīvu lietu, kur mēs varam kaut ko sasniegt uh, pilsētās, tāpat arī e-call, lai es varētu operatīvi palīdzēt cilvēkiem, kas ir negadījumā. Paldies! Tālāk Davids Marijas Sasolī. Grazie. Eh, grazie Presidente, volevo chiedere al eh, Commissario. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos komisāram un kandidātam uh, uzdot šādu jautājumu. Bija tikšanās ar transporta koordinatoriem un referentiem cerotai dzelzceļa paketei. Tika pieņemts lēmums piešķirt mandātu vest sarunas par tehnisko pīlāru un politisko pīlāru šai paketei Vai komisāra amata kandidāts uzskata, ka tas ir īstenojams? Un vai jūs uzskatāt, ka parlamenta nu, nostāja, ko tā paud šī gada februārī, var kalpot kā pamats e, sarunām nākotnes trilogos? Tas bija pirmais jautājums. Otrs jautājums. Vai komisāra amata kandidāts var apstiprināt, ka komisija plāno 2015. gadā ISA regulas pārskatīšanu? Un ja tas ir tā plānots, tad eh, ko jūs darīsiet ar pašreizējām, eh, ar pašreizējām, ar SAS plus divi? Paldies Solī kungam par abiem jautājumiem. Tie ir tie jautājumi, par kuriem mēs tieši strādājam. Par pirmo jautājumu vispirms. Esmu gatavs ieniršai darbā. Mums ir ļoti labs zvaigžņu stāvoklis, labvēlīgs. Itālijas prezidentūra ļoti aktīvi atbalstīja dzelzceļa paketi. Mums ir ļoti pretīm nākoši eh, šī sadarbība arī transporta padomē vēlāk šo mēnesi vēl būs. Un tas, ka parlaments eh, šo paketu turēja kopā, tas bija ļoti pārdomāti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, virzītos uz priekšu tehniskajā aspektā. Es jau uzskaitīju daļu no tehniskajām problēmām, kas joprojām rada eh, šķēršus. Bet jāvirzās priekšu arī politiskajā ziņā. Mums būtu vienāds spēles noteikumi uzticēšanās izveidošana starp dzelzceļa operatoriem, un tur mums būtu nepieciešams rast labāko risinājumu, kas būtu pieņemams lielākai daļai dalību valstu un vairākumam jums, Eiropas parlamenta deputātu. Varu jums apstiprināt, ka mēs virzīsimies uz priekšu EASA pārskatīšanas procesā nav jau runa par to, ka EASA nedarītu savu darbu labu. Nē, viņi strādā ļoti labi, viņi dro, drošību gaisā notur tādā pat līmenī kā ASV iestādes, bet mums jāgatavojās nākotnē, nākotnes izaicinājumiem šajā jomā. Un arī SIS plus 2 eh, progress tiktu iestrādāts EASA pārskatīšanas eh, priekšlikumā. Paldies, tālāk Marines Kukungs. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule komisār, des... Paldies, komisāra kandidāta kungs. Jūs jau pieminējāt eh, kopējās Eiropas, de, vienotās Eiropas debesis, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgs Eiropas projekts. Jums droši vien ir zināms, ka ir samērā liela pretestība no vairākām dalību valstīm šā projekta īstenošanā. Es uzskatu, ka veids, kādā mēs varētu īstenot vienotas Eiropas debesu projektu, ir īstenot sesāru. Kā jūs e, izmantosiet jauno tehnoloģiju iespējas sesāru ietvaros, jo tas ir Eiropas projekts un mums vajadzētu izmantot tā iespējas, lai efektīvi īstenotu gaisa satiksmes plūsmas kontroli, ir vairāk projektu. Vēl viens projekts Agnos. Uh, Tas neatiecas uz visu Eiropas teritoriju, un tomēr Agnos varētu sniegt ārkārtīgi precīzus nolaišanās datus. Kā jums šķiet, kad visa Eiropas teritorija būs pakļauts šī projekta labajiem mm, iespaidiem? Un nākamais par sociālo kodeksu. Šobrīd eh, smago automašīnu šoferiem ir jāmaksā soda nauda, ja viņi nepavada atpūtas laiku tam piemērotā vietā. Francija strikt piemēro šīs soda naudas, un es vēlētos eh, dzirdēt, ko jūs darījāt pirms 89. Eh, gada. Paldies, Marinesku kungs! Es zinu, ka tagad man ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam atbildot, jo es runāju ar bijušo transporta ministru, un jūs esat arī gaisa, gaisa pārvadājuma inženieris. Pirmais jautājums. Neslēpšu, ka mani ļoti lielā mērā dusmo tā saucamo funkcionālo gaisa nišu progress. Es eh, zinu, ka mēs esam ārkārtīgi atpalikuši no Amerikas Savienotajām valstīm, kurām šobrīd ir īstenots kopīgi Amerikas Savienoto valstu eh, projekts. Mēs zinām, ka šiem uh, deviņiem funkcionālās gaisa telpas nišiem, deviņiem FAPS ir jābūt eh, īstenotiem, bet eh, Eiropā mēs esam gatavi zaudēt 5 miljārdus gadā, jo mēs vienkārši neesam spējīgi uzlabot šīs sistēmas efektivitāti. Sistēma ir lieliska. Jā, SESAR varētu eh, palīdzēt, jo Arī mūsu startautiskie partneri šo sistēmu ļoti augstu novērtē, un, piemēram, vairākas eh, Āzijas valsts ir pat pārsteigts, cik ārkārtīgi labi Cezars darbojās. Cezara ļauj lidmašīnām lidot daudz tuvāk viena otram, eh, gaisa pārvadājuma nišas tiek labi izmantotas un tas arī lidostās palielina drošību. Tātad atbildot uz šo jautājumu, atbildu, es um, sastrādāšos ar SESAR īstenošanas projekta vadītāju un ceru, ka tiešām tā, šī programma tiks īstenot visā Eiropā. Paldies! Tur, viņam nav, tur viņš nav vainojams, jo bija garš jautājums. Tapardēls kundze tālāk. Paldies, saka Tapardēls kundze. Mans pirmais jautājums ir ļoti pragmātisks, un tas attiec uz ceturto dzelzceļa pakotni. Runājot par šās pakotnes politisko pilāru, vēlos pajautāt konkrētu jautājumu. Kāds ir jūsu viedoklis e, šajā jomā īstenojot godīgas konkurences apstākļus? Nākamais. E, kāpēc, e, kāpēc jūs uh, transporta jomā neīstenojot arī turisma momentus. Eiropā ir ārkārtīgi daudz turisma galamērķu, kur, uz kurām aizlidot vai uz kurām nokļūt ir grūti. Tas attiecās pat uz vairāk dalību valstu galvaspilsētām. Ko jūs darīsiet, lai transporta infrastruktūra sasniegtu arī turisma galamērķus, jo turisms, kā mēs visi zinām, ir būtisks IKP uzlabotājs un pienesējs. Tātad mans pirmais jautājums, e, ne, mans trešais jautājums dalību valsts, kuras atrodas Eiropas Savienības e, austrumos, piemēram, mana valsts Rumānija. Mēs zinām, ka tiesa šīs valstis savieno Eiropas Savienību ar pārējo pasauli, Krieviju, Ķīnu, tuvējiem austrumiem. Kādu stratēģiju jūs vēlaties īstenot, lai atbalstīt tieši šīs e, dalību valsts, izveidot infrastruktūru pie šīm robežām, lai attīstītu transporta saiknes ar ārējiem partneriem, jo tas e, ļaut mums labāk e, veikt savienojums un transports arī ar pārējo pasauli. Paldies un vēlētos noslēgumā pateikt, ka jā, tiešām ir ļoti maz Eiropas komisāru sieviešu. Paldies! Norādu, ka jums ir atlikusi tikai viena minūte. Tad patiesi vainīga, ka tikai eh, viena minūte ir atlikusi atbildēji, jo eh, uzdevāt ļoti garu jautājumu. Es atgādinu arī pārējiem ievērot laiku. Lūdzu, komisāra kandidātkungs. Thank you. Uh, thank Paldies! Ir skaidrs, ka uz e, visiem jautājumiem vēloties atbildēt, mums būs nepieciešama saruna daudz garāka, bet e, īsumā uz vairiem, vairākiem jautājumiem. Ceturtā dzelzceļa pakotne, protams, mums e, būs jāraugās uz tādiem risinājumiem, kuri būs pieņemami lielākajai daļai dalību valstu un vairumam Eiropas parlamenta deputātu. Uh, Ir dažādi modeļi, esmu gatavs tos visus izskatīt, bet man personīgi vissvarīgākais ir tas, lai mēs kaut ko panāktu un izmantot šo sistēmu par turismu. Šeit uzskat mums vajadzētu izmantot arī struktūra fonda iespējas. Dalībvalsts jau to var darīt. Un, protams, Tas ir jāsavēl kopā ar augstas kvalitātes transporta infrastruktūru, jo ja cilvēki zina, ka dodoties uz turismu galamērķi, viņi ceļos droši, tad tas noteikti ir liels pluss. Un es domāju, ka tā arī varētu būt labākā stratēģija. Visbeidzot, eh, jūs pēdējais jautājums. Ein. Man jāatvainojas, saka priekšsēdētājs, bet jūs nevarat turpināt atbildēt. Tā nav jūsu vaina, es jau to sacīju. Nākamais - Deidre Kļūn. Thank you, Chairman, and Mr. Šeškovic, thank you. Paldies. Paldies, priekšādātāji. Jā, es gribu jums arī uzdot jautājumu par reālu reģionālo transportu un piesaisti, piemēram, ar nomaļiem reģiontiem. Tur ir vajadzīgas investīcijas un uh, turisms un faktiski tieši transports ir tas, kas nodrošina iztiku. Daudz no šiem reģioniem sastopas ar, sastopas ar lielām problēmām un daudz uzņēmumu šajos reģionos tiks, ataļos reģionos tiks slēgt, ja, nu vien, ja mēs neko nedarīsim. Vai jums liekas, ka varbūt vajadzētu atvieglot, piemēram, šādām vietējām lidostām prasības, un vai jūs varat pastāstīt, kāds ir jūsu prioritāts, lai glābtu reģionālās lidostas? Uh, kas varētu atrisināt mm, attālajos reģionos un salās šo situāciju. <clears throat> Thank you very much. Uh, Liels paldies. Piekrīt jums, ka vietējais un reģionālais transports un lidostas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai, kad pētēju tam, kāda kapacitāte ir Eiropas lidostām. Uh, un kāda kapacitāte, piemēram, ir kaimiņu valstīs, tad es redzēju, ka gu, tiek gūtas milzīgs progress. Ja, piemēram, raskatāmies uz Stambuls lidostu, drīz vien viņi jau varēs tikt galā līdz pat 400 miljoniem pasažieru gadā. Skatāmies, kas notiek Dubajā. Šis skaitlis varētu pat sasniegt vēl 160 miljonus. Uh, Un atcerēsimies, ka Hītrova ir tikai 30 miljonus pasažieru kapacitāte gadā, un tad redzam, ka šī attīstība tuvajos austrumos un mūsu kaimiņu valstīs ir daudz straujāka. Un tāpēc arī mums ir kaut kas jādara, tas jāņem ir vēl, vērā un jāizlabo tas, kā mēs pārvaldām lidostas un kā mēs skatām gaisa transportu kopumā. Protams, ka efektivitātes palielināšana gaisā ir svarīga, arī lidostā tas svarīgi, jo es domāju, ka mēs varam rast labus risinājumus lidostu kapacitātes uzlabošanai jaunie likumdošanas pakotnē. Mēs lēšam, ka ja mēs īstenosim tos priekšlikumus, ar ko nākam klajā, un es ļoti, apzin, ļoti labi apzinos, ka ir problēmas, kas ar to saistīts, tad mēs varētu palielināt Eiropas lidostu kapacitāti par 20 miljoniem ne nepali, ne, neuzceļot nevienu papildus skrejceļu. Un es domāju, ka tā ir cena, ko ir vērts maksāt, eh, un tāpēc šo pakotni vajadzētu pieņemt. Kas attiec uz valsts atbalstu, tad vadlīnijas par to ir pieņemts pavisam nesen. Un ļoti labi, ka tas tā ir noticis, jo es esmu pārliecināts, ka varbūt arī vēlāk mums nāksies spriest par līdzīgu jautājumiem attiecībā uz ostām. Šajā gadījumā par lidostām runājot, vismaz ir labs regulējums, labi noteikumi, kā tās izvērtēt, kā, kā noteikt noteikumus Un viens jautājums, ko noteikti apspriedīšu plec pie pleca ar manu jauno topošo kolēģi Vestergardu, kas ir atbildīgi par konkurences lietām, mēs pilnīgi noteikti arī runāsim par lidostu jautājumu. Un tālāk, Porēbas kungs, viņš arī ir jums aiz muguras. Godātais komisāram at kandidātu, gribu visam īsi jums pavaicāt par divām lietām. Par Austrum Eiropas tīklu Pirmais jautājums - viekarpatija ceļš. Tad vajadzētu iet no Klaipēdas Lietuvā cauri Polijai, Čak Čehijai, Rumānijai, Bulgārijai līdz pat Salonikiem Grieķijā. Diemžēl šis ceļš netika iekļauts TNT projektu sarakstā. Bet tā bija kopēja politiska iniciatīva, ko atbalstīja reģioni un valstis. Vai jūs domājat, ka, lai šo projektu finansētu no Eiropas infrastruktūra uzlabošanas instrumenta, jeb Connecting Europe instrumenta, eh, būtu iespējams un vai varētu šo projektu veiksmīgi noslēgt nāk, un es domāju, ka šis ceļš pilnīgi noteikti būtu viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai pātrinātu reģionu attīstību. Un otrs jautājums pavisam īsi priekšā, bet tā ļoti īsi solos eh, runājot par platjoslas dzelzceļa eh, projektu, ko Krievija šobrīd plāno caur Slovākiju uz Austriju. Ko jūs par to domājat, par šo projektu? Vai jūs domājat, ka būtu iespējams to varbūt finansēt no REPS līdzekļiem tāpat? Thank you very much, Mr. Poreba, for... Paldies. Paldies par šiem abiem jautājumiem. Pirmām kārtām, ja runājam par Vija Kārpatija, tad jā, ir tiesa, ka šis projekts netika iekļauts TNT projektos, bet tas tika iekļauts tā, tā, tā sauktajos visaptvarošā tīkla projektos, kas, protams, arī ir ļoti svarīgi. Tie ir pilnīgi noteikti svarīgi transporta infrastruktūra attīstībai Eiropā. Un šajā kapacitātē labākais veids, kā virzīties uz priekšu, ir izmantot gan kohēzijas fondus, kas jau piešķirti uh, attiecīgajām dalībvalstīm šim jautājumam, un Jūs jau labi zinat, ka ir arī vēl viens papildus kriterijs, ja šis visaptvarošais tīklus ir projekts, kas skaidri un gaiši kvalificējas kā eh, liel, lielais transporta tīklus, pārobežu svarīgs tīklus, kas uzlabos situāciju reģionā no Eiropas eh, transporta sektora perspektīvas, tad tādā gadījumā, es domāju, mēs noteikti varēsim uz to visu skatīties un eh, varēsim to arī no šāda skatu punkta izvē, izvērtēt. Uh, Austrum Eiropas valstīs mēs eh, neredz sastopamies ar to, ka nevar vienlaicīgi panākt gan strauju īstenošanu, gan kvalitatīvu projektu izstrādi, gan līdzekļu absorpciju struktūra fondu kontekstā. Un ja mēs nonākam savukārt pie platju, eh, platsliežu dzelzceļa projekta, tad skaidrs, ka ne kohēzijas līdzekļi, ne sēfa līdzekļi izmantot šādam projektam nevarēs tikt. Paldies tālāk Vārts Lūsijai Andersonai. Jūs runējāt par augstu līmeņu pasažieru tiesībām visās transporta jomās, tas viss ir ļoti labi, un jūs jau zinat, ka parlaments par, pie tā ir strādājis daudzus gadus. Mēs esam arī politisko grupu starpā panākuši, panākuši vienošanos. 2011. un 2012. gadā ir izstrādāts arī parlamenta rezolūcijas. Ko jūs tālāk esat gatavs darīt, lai uzlabotu pasažoru tiesības, to starp invalīdu tiesības, eh, runājot par viņu piekļuvēju transporta tīkliem, un es runāju arī par informāciju par transporta eh, maršrutiem, tas attiec arī uz gaisa, uz aviācijas pasažieriem. Un Un tāpat man ir interesē jautājums par uh, aviolīnijas iespēju atteikties no saistību uzņemšanās, piemēram, ārkārtas apstākļu gadījumos. Vai tad te nav jāizstrādā kaut kāds ārkārtas situācijas plānu? Un, ja mēs izmantojam transporta analoģiju, tad pasažieru tiesības mēs, protams, esam daudz uzlaboši, bet vēl ļoti tālu jāiet. Un visbeidzot, vai jums liekas, mums nevajadzētu tomēr glābt arī platformu, jeb guļam vagonu vilcienu parādību kā tādu? Paldies! Ja runājam par pasažieru tiesībām, tad es varu jums tikai un vienīgi piekrist. E, jā, liels e, ceļš ir, ceļagabals ir noiets, un jāsaka, es te varu teikt paldies tieši jums, Eiropas parlamentam, jūs esat bijuši tie, kas virza uz priekšu pasažieru tiesību jautājumus un visos transporta veidos. Ko tālāk? Domāju, ka tālāk mums būs jāskatās uz to, kā mēs varam šīs pasažieru tiesības iestrādāt šai jaunajā pasākumā, respektīvi starpmodālais transports kā varam panākt pasažiertiesību ievērošanu, ja tiek mainīta transporta veida, piemēram, nu, no lidmašīnas pārkāpjam uz kuģi, uz vilcienu tā tālāk, un ka tiesības joprojām tiek ievērotas. Otra lieta, kas man satrauc, ir tas, ka, piemēram, ja mēs skatāmies uz aviācijas pasažiertiesībām, tad, ja nekļūdos, tikai 5% no pasažieriem eh, saņem kompensāciju. Eh, tajos gadījumos, kad viņa tiesības ir tikušas pārkāptas. Problēma ir tāda, ka vienkārši nav laba īstenošanas mehānisma. No, noteikumi nereti ir ļoti sarežģīti un nereti mums trūkst izpildes kapacitātes dalību valstīs. Uh, Un es domāju, ka šai kontekstā mums vajadzētu varbūt lēnām, bet pārliecinoši virzīties uz priekšu tā, lai pārkāpumu gadījumos iedzīvotāji tomēr saņem kompensāciju, lai būtu iestādes, pie kā viņiem vērties. Un te nevar būt runa tikai vienīgi par tiesām. Nē, ir jābūt kaut kāda veida citām struktūrām, kas ļauj palīdzēt cilvēkiem iegūt kompensāciju par tiesību pārkāpumiem, kas attiecas uz um, samazinātas mobilitātes pasažieriem un invalīdiem. Te strādāšu roku rokā ar Taisens kundzi pie mobilitātes tiesību akta, kur ar likumu tiks paredzēts tas, ka cilvēki, kuriem ir samazināts pārvietošanās iespējas, tomēr spēj izmantot tieši tādas pašas tiesības kā visi pārējie pasažieri. Un e, te var nākt klajā no nu, tādu īsu reklānu, jauna vieda aplikācija, ko jūs varat nodaunlaudēt, e, lejupielādēt no komisijas mājas lapas, tā paredzēt tieši pasažieriem, tā izstrādāt tieši tā, lai, piemēram, arī e, cilvēki ar vāju redzi, tātad vājredzīgie var to izmantot, un te es runāju par tātad skārienu jūtīgu pasažieru pasākumu, un tur tiešām ir daudz, kas pastāstīts arī par e, tiesībām. Paldies! Tālāk izaskunas Bilbao kundze Bara, lūdzu. Paldies priekšādātāji, Ševčevičs kungs. Nu, ceturtā dzelzceļa pakotne vajadzīga tāpēc, ka trešā izgāzās. Nu, kā tikt pāri šim jautājumu par vēsturiskajiem monopoliem? Padomu nevirzās uz priekšu. Un tas nāk par sliktu tiem uzņēmiem, kas vēlas juridisko drošību. Ja šī situācija uh, Mm, iesprūdīs un netiks virzīta tālāk, vai jūs esat gatavs piemērot savietojamības direktīvu un drošuma direktīvu arī tad, ja netiek gūti panākumi politiskajā dzelzceļa pakotnes pīlārā? Te, protams, jādomā arī par nodarbinātību un investīcijām. Mēs domāšu arī par to, kāda būs ietekme tad, ja šī pakotne netiks pieņemta. Kas notiks ar šo starpmodālo transportu? Kā varēsim pāriet ar, uz lielāku uzsvaru uz dzelzceļa transportu? Un ko jūs domājat par to, ka vajadzētu pakalpojums sniedzējs un infrastruktūra pārvaldītājs nodalīt vienu no otra kā funkcijas? Paldies! komisāra amata kandidātas turpina. Šie jautājumi, manuprāt, būs tie, kas būs e, ceturtās dzelzceļu pakotnes apspriešanas pašos, pašos degpunktos. Varu jums teikt, ka mana sajūta ir balstīta uz to, kā es šo situāciju pārzinu šobrīd. Pirmām kārtām, domāju, prioritāte, manuprāt, ir tāda, ka vajadzētu šo pakotni skatīt kā vienotu veselumu. Mēs esam guvuši labu progresu tehniskajā pielārā, bet es domāju, būtu ārkārtīgi skumji, e, ka ja progress, kas jau ir gūts, bet sastopoties ar problēmām tieši pārvaldības jomā un politiskajā jomā, ja mums naktos no tā viss atteikties, godīgi sakot, es tiešām negribētu nākt jūsu priekšā ar kaut kādu piekto dzelzi dzelzceļu pakotni vēl. Es būtu ļoti priecīgs, ja šī ceturtā pakotne tad nu būtu arī beidzamā uz daudziem gadiem, un ar tās palīdzību mums izdotos atrisināt visas vēl neatrisinātās problēmas. Jo, protams, ka mēs varam šeit saskatīt dažādas modeļus un scenārijas, varam skatīties uz tādu modeli, kur tiek pilnībā nodalīta infrastruktūra operātoru no pakalpojumu sniedzējiem. Mm, varbūt ir tādi operatori, kas savukārt piedāvā lieliskus rezultātus, bet es zinu, ka atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, šis jautājums nebūtu nav tik vienu nozīmīgs. Tas ir jautājums, kas tiek skatīts kā tāds, kas varētu apdraudēt nodarbinātību vai konkrētu uzņēmumu pozīciju tirgu. Es esmu gatavs uzklausīt visas puses un meklēt risinājumus, bet es domāju, ka man īpaši svarīgi būtu nodrošināt finansiālu pārskatāmību, vienādas spēles noteikums, godīgi konkurence un vienotu izpratni par to, ka lūk, šādi mēs rīkojamies. Es domāju, ka ir vajadzīgs, protams, arī zināms pārējais periods, nenoliedzam, lai pārliecinotos, ka visi operatori var konkurēt uz vienādiem noteikumiem. Un mēs savukārt visu šo dzelzceļu nozari uzliekam uz jaunām sliedēm, jaunām veiksmīgām sliedēm, kas var, kas ļauj tai virzīties uz priekšu, attīstīties, un mums nebūtu jādomā par piekto dzelzceļu pakotni. Tas, der nächste Redner ist Luis de Nākamais runātājs Grandes kungs. Paldies, priekšsarētāji, komisāri, amatkandidāti kungs. Eiropas Savienībai ir steidzami nepieciešams pārvērst dzelzceļu par efektīvu transportu veidu un ir tāds, kas kalpo iedzīvotāju un uzņēmumu interesēm. Reformas ir veiktas, tiek veikts arī tagad, bet joprojām tas nav pietiekami efektīvs. Viena problēma ir tāda, ka konkurence ir simetriska, vienas valsts ietvaros, šķiet loģiski, vai tas, vai tas šķiet loģiski, ja tiek ierobežot eh, piekļūt citiem tirgiem. Mans jautājums ir šāds. Kāds ir jūsu viedoklis par šīm savstarpējās attiecināmības klauzulām. Paldies par jūsu jautājumu, tas ir pamatots. Labākais uh, arguments par ab, eh, man būtu par to, ka abu paketes daļu uh, pieņem, pie, pieņemšana, virzīšanās vismaz tā virzienā nepieciešama vienlaicīgi. Jo, ja tas nenotiek, ja dalību valstis un to operatori jūt, ka viņi negūs labumu, ka nav godīga konkurence, ka vienā valstī pasūtījumi tiek izdalīti bez iepirkuma procedūras, bez attiecīgajām procedūrām. Tad, ja nav pietiekama finanšu caurskatāmība, tad rodas iespējas, ka nauda, kuru uzņēmums saņem par infrastruktūras uzturēšanu, faktiski tiek izmantota, lai stiprinātu operatoru pozīciju. Un operators to var izmantot, piemēram, daļas iegādē kādās kaimiņu valstu uzņēmumos. Tad mums ir problēma. Un šī problēma ir jārisina. Un uh, Manuprāt, šo problēmu var risināt ar skaidru finanšu caurskatāmību, pilnīgi skaidriem nu, noteikumiem un tādiem pārejas periodiem, kas nebūtu pārāk gari. Un tā es vislabāk vēlētos, jo ja mēs izvēlēsimies eh, savstarpējas attiecināmības klauzulas, tas varētu radīt spriedzi eh, nozarē un radīt pretējo efektu, nekā vēlamies. Tā vietā, lai integrētu tirgu un radītu vienoto dzelzceļa telpu Eiropā, mēs eh, sāktu drīzāk tādu fragmentēšanu, radītu jaunus šķēršus eh, tirgu, un no tā es vēlos izvairīties. Tāpēc aicinu jūs, īpaši, protams, arī padomi, atrast labu, taisnīgu risinājumu gan tehniskai pīlāram, gan politiskajam pīlāram dzelzceļa pakatē. Paldies tālāk Inesai Alasender. Paldies priekšsēdētājiem. Šefčovičs kungs. Junker programmā runāts ir par finansējumu un darba vietu izveidi. Mēs apstiprinājām finansējumu. Tagad ir atbilstoši jāiztērē tas. Ņemot vērā krīzi un taupības pasākumu, valstis bieži vien nevar atļauties līdzfinansēt projektus. Vai jūs esat gatavi uzrādīt nepieciešamo elastīgumu, lai nodrošinātu, ka, ka šīs investīcijas neaiziet vējā? Kā otrkārt jūs varat likt dalību valstīm pārvarēt uh, starpvalstu sadarbības šķēršļus, kā mums Spānijā Pirenei jautājumā. Mums ir nepieciešama uh, dzelzceļa darbinieki, jūrnieki, auto vadītāji. Kad mēs no jums varētu saņemt uh, priekšlikumu par sociālo paketu šajā jomā? Paldies par abiem jautājumiem! Par investīciju paketi vispirms. Kā jau es sacīju, komisijas priekšsētā amata kandidāts skaidrs ieplānojas trīs mēnešu laikā prezentēt jums to, kādā veidā mēs plānojam savākt 300 miljārdu investīciju paketi. Un man, pateicoties jums, tieši transporta un kosmosa jomā budžeta līnija ļoti skaidra, piešķirtie finansējumi ir eh, skaidri arī apzīmēt, kam tas domāt. Un šajā jomā projekti varētu būt vispievilcīgākie publiskai privātai partnerībai, un šādai diskusijai mums ir eh, jāpiesaista Eiropas investīcija banka rekonstrukcijas attīstības banka, kur var darīt daudz ko vairāk, bet arī apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, kuriem ir līdzekļi viņu rīcībā, bet viņi nav iepludinājuši tos um, infrastruktūrā. Runājot par stabilitātes un izaugsmas pakta elastīgumu, tas ir sarežģīts jautājums un ticis jau apspriest daudzkārt. Stabilitātes un izaugsmas pakts jau ir ticis grozīts, un elastīguma klauzulas tur ir pievienotas, salīdzinot ar eh, sākotnējo stabilitātes un izaugsmas paktu versiju. Es domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā izmantot ieguldījumus, no, kas pieejam no publiskiem resursiem, eh, bet izaugsme nevar balstīties tikai uz eh, publiskā parāda pieaugumu. Šis būs jautājums, kas būs ļoti svarīgs nākamajai komisijai, un es domāju, mani kolēģi Katainen kungs, Moskovičs kungs, Dombrovska kungs strādās ar šiem jautājumiem, ļoti cieši sadarbojoties, un es ceru, ka pat pašreizējā periodā ar to naudu, kas ir pieejama transporta nozarē, mēs varam uh, sag palīdzēt sagatavot šo investīciju paketu. Paldies, Džordž Bahs, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, komisāram at kandidātu kungs, es esmu sveicināts šeit. Mans jautājums arī attiecas uz pasažieru tiesībām. Un es atzinīgi vērtēju to, ko jūs sacījāt manai kolēģei par intermodalitāti, par pasažieru tiesību īstenošanu. Es domāju, ar to jūs sev nopelnījāt pietiekam daudz punktus. Mans konkrētais jautājums. Pārstrādājot pasažieru tiesību aktus, vai jūs liksiet pasažieru kā galveno centrālo punktu. Tas pēdējā laikā nevienmēr noticis. Otrs jautājums. Vairāk tiesība akti šobrīd ir it kā gaisā palikuši. 261. Eh, regula par pasažieru eh, tiesībām avio pārdevējumos ir viens no aktuālākajiem piemēriem parlaments un padome nevar eh, pieņemt nepieciešamo nostāju, jo aizvien biežāk eh, Eiropas Savienības tiesē ir jāveic mūsu darbs. Līdz ar to jautājums, kā pārvarēt šo strupceļu, šo blokādi, lai likumdošanas kompetence atkal atgrieztos mūsu rokās. Paldies! Thank you very much for... Paldies par šiem jautājumiem. Es jums pilnībā piekrītu. Ja noteikumi nav gana skaidri, tad tiesām ir jāiejaucas. Manuprāt, nesenie spriedumi Eiropas Savienības tiesa par kompensāciju avio pasažieru tiesību pārkāpumu gadījumos, tāpat arī spriedums par uh, tā saukto otru bagāžu vienību, rokas bagāžu vienību. Te ir tikai piemēri, kas parāda, ka mums ir jābūt daudz precīzākiem uh, pieņemot likumdošanu. Tādējādi attiecībā uz šiem diviem jautājumiem eh, vēlos sacīt, ka mēs precizēsim šos jautājumus tādā veidā, kas ņem vērā judikatūru un neseno eh, Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Bet tāpat laikā pasažieriem ir jābūt, kā jūs sacījāt, šī tiesībāk pārskatīšanas eh, centrā. Ja mēs nespiestu tik ļoti uz pasažieru tiesībām, situācija transporta nozarē būtu daudz sliktāka. Turpinātos eh, šis saucamais overbookings, un, un jūs ierodaties ar nopirkt biļeti, bet nezināt, vai varēsiet lidot vai nevarēsiet, jo pārdots pārāk daudz biļets ir. Un visādi citādi ierobežojumi, kas, eh, kas ierobežo pasažieru tiesības, tīpaši, ja jūs ceļojat ar ģimeni. Šie jautājumi ir jārisina. Kas attiecas Gibraltāru jautājumu, tik tiešām tas ir nožēlojami, ka šīs divpusējās uh, problēmas dēļ mums ir nācies apturēt uh, vairākus likumdošanas aktus un Eh, komisijai ir jāvēro neutralitāte, jo tas skar dalību valsts suverenitāti, bet es esmu gatavs sadarboties ar jums un ar padomu, lai atrastu veidu, kā mēs varam atrisināt šo jautājumu un panākt kādu progresu šai tiesību aktu pieņemšanā un ar to saistītajā diskusijā. Paldies! Tālāk Tanja Gonzāles Penijas kundze, bet arī man tagad jāsāk atgādināt komisaram kandidātam pieturēties pie laika. Paldies! Komisāram kandidāti. Eiropas stratēģija 2020. gadam vēlējās e, inteliģentu un saskaņotu izaugsmi, bet mēs drīzāk virzamies uz e, pārmērīgu resursu koncentrēšanu un investoru intereses šķiet ir svarīgāks par iedzīvotāju interesēm. Mums ir jātīsta publiskais transports, tāpat arī maksas autoceļi, gaisa koridori, un transports kļūst aizvien nepieejamāks uh, precēm un pasažieriem. Tas, kas mums šobrīd ir, nav tas, kas būtu vajadzīgs reģioniem. Es vēlos jautāt jums, kā jūs eh, panāksiet, ka transporta politika būtu piemērota cilvēku vajadzībām, kā jūs ieklausieties cilvēkos, uh, kā jūs ar transportu palīdzību panāksiet cilvēku lielāku iekļaušanu, nevis vienkārši klausīsiet investoru interesēm. Paldies, kundze, par uzdoto jautājumu. Jūs pieminējāt ļoti svarīgu jautājumu, kuram būs aizvien pieaugošākas svarīgums, respektīvi publiskais transports. Uh, Un ir skaidrs, ka aglomerācijās, pilsētā mēs vairs nevarēsim ilgi turpināt īstenot pašreizējo transporta režīmu, kurā uzņēmumi un iedzīvotāji zaudē laiku sastrēgumos. Mēs arī sagraujam ar piesārņojumu, ar siltumnīca efektu gāzēm mūsu vidi. Un sastrēgums stundās Mēs padarām pilsētu vidi gandrīz neapdzīvojamu. Mums ir cik vien iespējams jāatbalsta ilgspējīgs eh, pilsētas transports publiskais. Tas būtu videi draudzīgs un to pozitīvi novērtēt arī pašas pilsētas. Tas palīdzētu risināt arī tik svarīgi jautājumu kur mēs zaudējam 1% no IKP tikai tāpēc, ka mēs tik ilgas stundas eh, pavadām sastrēgumos. Kas attiecas uz iedzīvotāju vajadzībām? Esmu gatavs organizēt eh, sabiedriskās uzklausīšanas, sabiedriskās apspriešanas par situāciju dažās valstīs. Esmu gatavs sarunāties ar pilsētām, lai gan man jāsaka, ka uh, Eh, tur eh, valstīm varbūt būtu kas sakām saistībā ar subsidaritāti, bet mēs vienmēr varam skatīties, kā mēs varam šos jautājumus risināt saistībā ar piekļuvas problēmām, kurām iespējams tirgus eh, mehānisms rīkot. Paldies! Tālāk Keith Taylors. Keith Taylor, Entschuldigung. I have an identity crisis there. Gan arī identitātes krīze man. Paldies, Šefčovičs kungs. Man interesē, ar kādiem konkrētiem pasākumiem komisija integrēs sabiedrisko veselību transporta politikā, ja ņemot vērā, ka aizvien vairāk zinātnisku faktu apliecina elpošanas slimību, sirds asinsvadu slimību un vēža gadījumu izriet no ar transportu saistītām problēmām. Un es pilnīgi jums piekrītu, ka 26 tūkstoši bojā gājušie Eiropas Savienībā eh, ceļu satiksmes negadījumos ir absolūti nepieņemams skaits, eh, bet Atcerieties, ka tikai apvienotā kralistā vien 29 tūkstoši cilvēku gadā mirst eh, piesārņot gaisa dēļ. Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu! Manuprāt, jūs skaidri parādījāt, cik lielā mērā transports ir e, saistīts ar daudzām citām jomām, kas ir tik svarīgas Eiropas pilsoņiem. Ko mēs konkrēti varam darīt, jo tāds bija jūsu jautājums. Es domāju, ka mēs izmantosim visas iespējas, kas mums ir, lai pēc iespējas samazinātu bojāgājušo skaitu uz ceļiem. Vielās lietas jau mēs esam izdarījuši. Tagad jāķeras pie, piemēram, infrastruktūras uzlabošana, modernizēšana, ceļa apgaismojuma izbūve, atbalstot šo attīstību, kur tas ir iespējams arī ar Eiropas fondiem. Manuprāt, mums ir jāstrādā pie konkrētu mērķu sasniegšanas smaga traumu gadījumu samazināšanā, jo 26 tūkstoši ir e, bojāgājušie, bet tas ir par 26 tūkstoši par daudz. Es jums jautāju par gaisa piesārņojumu. Jā, saistībā ar gaisa piesārņojumu, kā jau es tikko atbildēju pirms brīža, jūs kolēģi, mēs jums piekrītu piesaņojuma līmenis ir nepieņemams. Paskatoties, kas ir mūsu pilsētās, tīpaši sastrēguma stundās, tas ir absolūti nepieņemami. Ko mēs varam darīt? Es domāju, ka arī šajā gadījumā mums ir jāskata šis līdzsvars, kur ir ES kompetence, kur ir pilsētu e, kompetence, kur ir šī subsidiatāts e, robeža. Jo pilsētas ir, manuprāt, uh, atbilstošākā vieta, kur izstrādāt politiku saviem iedzīvotājiem, bet tāpat laikā es esmu gatavs sadarboties ar pilsētām, ar dalību valstīm, izmantojot jau esošās platformas, piemēram, ES platformu sabiedriskajam transportam un sabiedriskajai mobilitātei, jo mēs daudz ko varam mācīties viens no otra un varam plaši izmantot to Eiropas Savienībā mūsu pilsētās. Paldies tālāk, Danielā Juto. Grazie, signor Presidente. <coughs> Gentile... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārkungs. Transporta sektors eh, atbild par 24% visu siltumnīcas gāzu izmešu Eiropas Savienības teritorijā. 18% no ceļu transporta ir šie izmeši. Un neskatoties uz to so visu, uh, mašīnas ar alternatīvu degvielas piegādi ir ļoti maz sastopamas mūsu tirgos, un jaunās te, jauna tehnoloģiski risinājumi tādi kā elektromobiļi un citi, tātad mēs varam pārvietoties, bet tīrākā veidā un nepiesārņojot atmosfēru. Eiropas Savienībā šķiet joprojām fosilo degvielu lobētāji mums traucē izveidot alternatīvas risinājumus, kuri būtu pieejami visiem. Komisāra kungs, vai jūs darīsiet visu, kas jūs spēkos, lai apturētu šos lobētājus mums darboties pilsoņu vārdā? Un kādā veidā jūs revolucionēsiet transporta jomu, lai mēs varētu atteikties no fosīlās degvielas un izmantot alternatīvas transporta veidus? Un visbeidzot, Delī kundze jau pieminēja Lionas Turīnas tuneli. Es e, vēlētos e, pateikt un ceru, ka jūs jau to zinat, ka šis konkrētais tunelis ir e, dzelzceļa līnija, bet tā neko negūs no Eiropas Savienības fondiem un iespējams, ka to varētu izveidot kā liela ātruma dzelzceļa posmu. Ko jūs par to domājiet? Atbilde. Paldies par eh, siltumnīcas gāziem, gā, par siltumnīcas efektu un siltumnīcas izmešiem, par alternatīvām degvielām un viedajiem transporta līdzekļiem. Šeit eh, vajadzētu izvairīties no tā saucamās ola vista dilemmas, jo viedo transporta līdzekļu potenciālie pircēji tos nepērk, jo nav adekvātas infrastruktūras, kur tos uzpildīt ar alternatīvu degvielu. Un eh, alternatīvas degvielas infrastruktūras izveida savukārt netiek pilnībā īstenota, jo tam nav pietiekama pieprasījumu. Tā tad nav mašīnu, nav infrastruktūras. Mums ir jāstrādā pie šīs sistēmas kopumā, mums ir jāveicina alternatīvo degvielu izmantošana tādu kā ūdeņraža izmantošana, elektrības izmantošana. Šīs visas jaunās tehnoloģijas mums ļautu palielināt alternatīvo degvielu savotu. Un eh, Eiropas finansējums TNT tīkliem tajā vajadzētu iekļaut vienu priekšnoteikumu. Varēsiet eh, izmantot Eiropas finansējumu, ja jaunās infrastruktūras izveidē būs eh, iekļauta moderna un alternatīva degvielu uzpildes iespējas. Tikai šādā gadījumā es uzskatu, mēs redzēsim vairāk viedo transporta līdzekļu braucam pa Eiropas ceļiem. Nākamais, Meijerkungs. Um, ah, Šefkovits kungs, es eh, tieku mazliet diskriminēts kā pie politiskām partijām. Eh, nepiedarošs deputāts eh, nevar uzdot jums 5 minūšu jautājumu, bet tikai 3 minūšu. Kā jūs zināt, Austrija ir galvenā tranzītu valsts kopš paplašanāšanās uz austrumiem, un TNT projekti arī tika apsim, pieminēti. Šeit ir runa par diviem tuneļiem. Jautājums ir, cik lielu prioritātu jūs eh, saskat ar šiem tuneļiem un eh, vai varat kaut ko arī pateikt par finansējumu no Eiropas Savienības. Par tranzītu man interesē arī tas, vai jums ir kāds paredzēts eh, pasākums attiecībā uz novecojušiem kravas automobīļiem uz Eiropas ceļiem Un kāda ir jūsu nostāja par gigalaineru, jā vai nē? If, if I may to ask you, cost... Tad eh, par šo tuneli jūs runājat par kādu konkrētu tuneli vai jūs runājat par tuneļiem kā tādiem? Tunel, koarm un... Koarm tunels un Zemering bāzes tunels, par tiem diviem. I see, I... Jā, tagad saprotu. vēlētos pieminēt, un tas eh, iespējams eh, mazliet sasaucās ar iepriekšējo jautājumu, kurā arī bija, uzdots, kurā arī bija pieminēts tunelis. Diskusijas ir ļoti daudzveidīgas par TNT projektiem. Un eh, šobrīd Mēs visi, komisija, padoma un parlaments, esam vienojušies, ka, ja vēlamies eh, panākt šo pozitīvo infrastruktūras izmaiņu momentu Eiropā, tad eh, tas finansējums, kas Eiropā ir pieejams, eh, būtu jānovirza uz taustāmiem, reāliem transporta infrastruktūras projektu pozitīviem īstenojumiem. Un eh, tie projekti, par kuriem jau esam vienojušies izpildēji un metodoloģiju to izpildēji, ko parlaments ir apstiprinājis un padomi ir apstiprinājis, tiem ir jātiek izpildītiem. Un man šo projektu uzskaitījums, šo, uz, šo projektu saraksts būs kā likums, jo par to būs vienojusies padomu un parlaments. Šobrīd mums ir jāīsteno tas plāns, par ko jūs jau esat vienojušies, un tāda būs man attieksme pret visiem projektiem. Tagad eh, par eh, milzu smagajām mašīnām. Šeit man būs nepieciešams vairāk kā septiņas sekundes, bet tā kā man nav vairāk, tad esmu pārliecināts, ka mums vēl laiks to diskutēt būs. Tas neistu vārds atkrist. Nākamais eh, Kristīna Bonfoā lūdzu. Paldies priekšādātāji. Mans jautājums ir saistīts ar ceturto dzelzceļu pakotni. Es, protams, saprotu, ka jūs eh, vēlaties, lai šī ceturtā pakotne tiktu apsvērta visā kopumā, bet ja diskusijas par politisko pīlāru tomēr nevarēs virzīties uz priekšu, vai tas notiks ļoti lēnām, vai jūs esat gatavs ļaut uz priekšu virzīties tikai ar tehnisko pīlāru, ņemot vērā, ka par tie, pie tā ir paveikts jau ļoti liels darbs gan šeit, gan komisijā, gan padomē, un šķiet par šo sadaļu vienošanos būs panākt daudz vienkāršāk. Un otrs jautājums. Uh, Runājot par Eiropas dzelzceļa aģentūru, mēs zinām, ka tā tieši tāpat kā visas aģentūras cieši no budžeta samazinājuma, bet tās kompetences un funkcijas tiek paplašināts arī lūk saskaņā ar šo tehnoloģisko pīlāru. Un tāpēc es gribu vaicāt, kā jūs paredzat nodrošināt šīs aģentūras darbību, ņemot vērā, ka kompetences pieaugs. Thank you very much. Paldies par aģentūrām Eh, šķiet, ka mēs it kā atgriežamies pagātnē un pagātnes eh, grēki mūs piemeklē tagadnē. Runājot par jaunajiem noteikumiem aģentūra darbībai, mēs par to vienojāmies, bet labā ziņa ir tāda, ka Eiropas dzelzceņa aģentūrai, atcerēsimies, ka tā ir nākotnes aģentūra un tās finansējums un rekrutēšanas darbs turpinās vēlētos pateikt, ka, ja pareizi atceros, šajā dzelzceļa aģentūrā ir paredzēts pieņemt darbā 43 jaunus cilvēkus, un tad tā būs sasniegusi savu 100% personāla noklājumu. Tātad šī aģentūra turpina paplašināties, ja tā varētu teikt. Kā tas ir saistīts ar šiem 5% finansējumu samazinājumu, kas attiecās visām institūcijām un aģentūrām, tad eh, šajā konkrētajā gadījumā ir paredzēts šo samazinājumu īstenot tādējādi, ka jaunie, jaunpieņemtie eksperti, kur strādās Eiropas dzelzceļa aģentūrā, viņiem tiks maksās tas kā honorārs un eh, aģentūra pieprasīs par jau kādu certifikāciju un autorizāciju maksu. Un tādējādi iegūtā nauda tiks izmantot ekspertu finansēšanai. Es saprotu, ka dzelzceļa nozare vēlas sadarboties ar šo aģentūru, jo, kā jau teicu, šobrīd eksistē 26 tūkstoši dažādu dalību valstu noteikumu kopumu. Piemēram, ja e, tiek e, certificēta jaunu lokomotīvu, tad tas maksā 6 miljonu eiro, un tā ir jācertificē visās dalību valstīs, ar kurām šī lokomotīva virzīsies. Es domāju, ka šajā jomā mēs varētu samazināt birokrātisko slogu. Un Eiropas dzelzceļa aģentūra ir pelnījusi, ka tās personāla tiek paaugstināts. Tagad eh, ITRE grupa. Herzlich den Vorsitzenden des ITRE. Vispirms sveicu ITRA e komitejas priekšsēdētāju Buzeku kundzu. Angelika Nībler uzdos nākamo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Esiet sveicināti. Tagad esam nonākuši pie kosmosa jautājumiem, pārējiem no transporta uz kosmosu. Tātad. Par Galileo vēlos pajautāt dažas lietas. Tas ir tomēr viens no mūsu galvenajiem, spilgtākajiem projektiem Eiropā, ko parlaments arī aktīvi atbalstīja. Pirmais jautājums. Ja jūs tiksiet apstiprināts amatā, vai jūs arī turpmāk Galileo virzīsiet uz priekšu tikpat naski, kā jūs priekšgājēji? Otrs, ko jūs darīsiet, lai izvairītos no kavējumiem Galileo projektā? Sākumā jūs sacījāt, ka uh, Jūs pieminējāt eh, situāciju, kad eh, problēmas radās ar satelītu palaišanu pēdējā reizē. Attiecībā uz patentiem, kas ap Galileo tiks izstrādāt, vai tiek strādāts pie īpaša patentu aizsardzības režīma, lai eh, šo iegūmu izmantošanu būs, nu, būtu nodrošināta, un tālāk par pielietojumu, gan arī par publisko un komerciālo izmantošanu Galileo. Ko jūs tur varat pateikt mums? Much, Mrs. Paldies eh, Nīblers kundzei par jautājumu. Atbild uz pirmo jautājumu pilnīgi noteikti jā. Uzskatu, ka pie Galileo projekta esam strādājuši jau tik ilgi, ka beidzot atbild ir jā. Un mans eh, priekšgājējs Tajānī kungs jau ir sagatavojis pamatu, lai tālāk strādātu. Mums ir pieņemta eksperta komanda, kur strādā pie šā projekta. Mums ir pilnīgi skaidrs laika grafiks, ko mēs vēlamies panākt un kad. Patreizajā brīdī ir bijusi izmeklēšanas komiteja, ir devusies uz Maskavu un ir organizējusi semināru arī tur, un tagad eh, mums vajadzētu uh, izvērtēt, eh, kas ir noticis, kāpēc satelīts nenonāca tajā orbītā, kurā tam sākotnēji bija paredzēts nonākt. Es nedomāju, ka mēs šo satelītu zaudēsim. Mums vienkārši vajadzētu pārvērtēt iespējas izmantot šo satelītu tajā, tā patreizējā orbītā. Vienlaicīgi uzskatu, ka mums vajadzētu pagaidīt izmeklēšanas komisijas secinājumus Kas tad nogāja greiz palaišanas fāzē? Jo mēs vēlējāmies, lai šis satelīts strādātu Galileo konstelācijā un nevis dēļ kādā o, um, orbītā. Un nākamais jautājums, vai mēs turpināsim satelītu palaišanu saskaņā ar laika grafiku vai arī uh, vajag pagaidīt un izmeklēt pilnīgi visas tehniskās nianses, aptrasināt visas iespējamās problēmas un tikai tad palaist nākamos satelītus. Nākamajā gadā ir paredzēta Ariāna 5 programmas izpildi, kuras ietvaros ir paredzēts palaist 4 satelītus. Un tad mēs domājam, ka varēs eh, nodrošināt Galileo tā saucamo īlī pakalpojumu. Stanišev kungs. Um, honorable Chairman. Godātais priekšādātāji, Šefčevičs kungs, priecājos jūs šeit redzēt no sirds. Pirmām kārtām gribu teikt, ka man bija iespēja vērot jūs darbā pašreizējā mandātā komisijas ietvaros. Jūs darījāt to ar lielu enerģiju un apņēmību efektīvu, un es vēlu jums tieši tāpat turpināt šo darbu nākamajā kolēģijā mm, Man ir ļoti, ļoti skaidra, skaidrs redzējums par jūsu šo portfeli, kas, protams, nav vienkārši, tas ir komplekss pilns ar problēmu jautājumiem un izaicinājumiem, bet gribu jums vaicāt konkrētāt par jūsu vīziju attiecībā uz jaunu kosmosa politiku un kādas būs tās galvenās iniciatīvas šai ziņā, ko esat grasījies uh, uzsākt. Uh, šai sasaukumā pirmām kārtām, nu vai jūs grasaties, eh, piemēram, arī uzsākt tādu politiku, kas ļautu Eiropai nodrošināt neatkarīgu piekļuvu kosmosam, tātad kosmopā palaišanas projektu, ņemot vairāk, ka tā, protams, varētu būt viena no normāla, no, no sarunu tēmām ministru sanāksmē decembrī. Un kādus vēl pasākumus un mērs jūs pieņemsiet kosmos pētniecības jomā, kas, protams, taču ir viena no prioritātēm? Thank you very much. Paldies, paldies par jūsu laipniem vārdiem, bet domāju, ka enerģija un energoefektivitāte ir tas galvenais transporta sektoram. Un kosmosu politika Eiropas Savienībā tomēr nāk tikai pēc tam, vismaz kas attiecas uz transportu. Un te arī šis jums sastaistās. Kā jau teicu, mums ir ļoti vēl tāls ceļams ies priekšā. Es domāju, ka eh, visizšķirīgākie eh, pieci gadi būs tieši nākamie pieci gadi kosmosa politikas jomā, jo vēlamies beigu beigās pabeigt Galileo pilnā tā satvarā, kas nozīmē vēl 30 satelītus, kas nozīmē 30 satelītus kopumā, jā, jāredz, cik daudz no tiem būs orbītā, cik būs rezervē uz gāles, kā, uz, uz vietas, kāds būs aizstāšanas iespējas un tā tālāk. Tālāk, protams, nedrīkstam pamest novērtā arī Kopernikus programmu, kur būs 12 tās augtie zemes novērošanas satelīti, jo Galileo satelīti pārsvarā tiks izmantoti globālajai poliz, poli, pozicionēšanas sistēmai un datu iegūšanai, un kā arī atomiskā kā laika turēšanas vajadzībām, nu, kas, piemēram, būs ļoti svarīgi, lai nodrošinātu laika zīmogu visām finanšu transakcijām, kas šobrīd norisinās, piemēram, biržās. Uh, Eh, un globālajā finanšu tirgū kopumā, un tāpēc es domāju, ka Eiropai ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs būtu šeit neatkarīgi, lai nevarētu būt tā, ka kāds šo sistēmu mums varētu vienkārši izslēgt, tāpēc, ka mums nav autonomas pieejas kosmosam, un ja runājam par kosmosā palaišanas iekārtām, šobrīd jau pastāv dažādi veidi pētījumu un analīzes sagatavošanās darba par to, kā mēs to varētu darīt. Uh, ar EN6 vai ar EN kāds cits numurs. Tātad nevis tikai tāds liels kā Arien e 5, bet varbūt mazais palaidais kā Vega, bet varbūt kāds vidus izmēra pala, pala, satelīta palaidais. Nu, nākamais jautājums, Tošanovski kungs. Komisāram at kandidāta kungs. Runāšu savā dzimtajā valodā. Jo jūs arī čehiski taču runājam vecāšu par kosmosu politiku, jo, protams, pārstāvu ITRA komiteju. GSA aģentūra. Satelīta navigācijas sistēma aģentūra ir tāda, kas spēlēs ļoti būtisku lomu EGNOS un Galileo projektos, vai būtu iespējams izmantot sinerģijas efektu šajā ziņā un šai aģentūrai dot jaunus uzdevumus, kas būtu sasaistīti, piemēram, ar Kopernikus programmu, tāpat arī citiem kosmos projektiem, jo jaunas aģentūras veidošana citiem projektiem, manuprāt, varētu būt pārāk dārgi un diezgan lieki. Paldies! Liels paldies Tošanauska kungam! Atpavēdēt vēl svojiem atierču. Paldies! Man, jūs cerams piedosiet, ka es atbildēšu slovāku valodā, un es saprotu, ka jūs man sapratīsiet Kas attiecas uz nākotni par GSA aģentūru runājot, e, tā atrodas Prāgā, kā zināms. Un šeit var sacīt, ka nākotnē mūsu prioritārais aspekts ir vērsts uz to, ka ir nepieciešams komercializēt Galileo piedāvātās iespējas. Tas, tas ko angliski sauc par biznesa uptake Tādēļ ir svarīgi atcerēties, ka Galileo ir Eiropas iedzīvotājiem domāts. Tas nozīmē, ka arī Eiropas uzņēmumiem šeit ir daudz plašu iespēju. Kopernikus es jau pieminēju. Vairāk kā simts lidostām Eiropā izmanto EGNOS, jo tas ir daudz lētāk nekā daudz dārgākas eh, tehnoloģijas, kas paredzētas lielākām lidostām, un šī tehnoloģijas pie tam ir daudz modernākas. Datu izmantošana un izvērtēšana, tas tad to datu, ko mēs iegūsim no Kopernikus, tas mums ir optimālā veidā jāizmanto. Gatavojoties šodienas uzklausīšanai, es lasīju, ka Kopernikus uh, katru dienu apstrādā vienu betavaitu informācijas. Man bija jāskās, ko tas nozīmē vispār. Tas ir vieninieks ar 15 nullēm. Mums ir jāmeklē iespējas, kā mēs šādu informācijas apjomu varam izmantot. Katrā ziņā šī aģentūra Prāgā dod mums iespēju dot komisijai iespēju šo saņemto informāciju no Kopernikus programmu var izmantot, piemēram, Frontex vai citas aģentūras, kas atbild par vidi, par jūru drošību, lai visiem būtu kādi ieguvumi. Paldies! Dominiks Rikēja tālāk, viņš sēž aiz jums. Paldies priekšādātāji komisāram at kandidātu kungs. Uzdošu jautājumu par kosmosu bet arī jautājumu jums, kā transporta komitejas vicepriekšādātās uzdošu par kosmos runājot. Es gribētu zināt, vai kosm komisija piekrīt dažiem no mūsu kolēģiem. Kā ir vajadzīgs nozarei zemes atbalsta punkti Galileo projektam? Tas, protams, nozīmē miljoniem dolāru. Un es gribu arī vaicāt, vai jūs un komiteja šobrīd pētat iespējas, kā nodrošināt vairāk finansējumu raķeču palaišanas iekārtām par transportu jomu, savukārt runājam sociālais dempings um, zemes transportu jomā, vai jūs atbilstat pilnīgu kabotāžas liberalizēšanu? Vai jūs kopā ar kolēģiem komisijā strādāsiet pie direktīvām attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu? Un vēl gribu vaicāt jums, uh, Vai jūs atbalstāt uh, ceļu transporta aģentūras izveidi? Paldies! Paldies, Rikē kungs! Pirmām kārtām, protams, mums nepieciešams regulējuma atbalsts tieši uzņēmējdarbības jomā Galileo ir tādas jomas, kas, jomas, kas no juridiskā skatu punktu raugoties nevaram, nu, tā tikai nogaidīt. Tur kaut kas jādara, nu, piemēram, jaunie rēsīvēri, jeb uztvērēji ir jāgatavo tā, lai tie būtu atbilstīgi Galileo signāliem. Tas ir kaut kas tāds, kas jau jāvirz uz priekšu visas šīs iekārtas. Uh, kas saistīti, piemēram, ar meklēšanas un glābšanas eh, pasākumiem. Šeit arī viņiem visas jaunās iekārtas ir jāizstrādā tādā veidā, kas būtu savietojums ar Galileo. Un tad, protams, mums nepieciešams sastrādāties ar Galileo aģentūru, tāpēc, ka viņu portfelī arī ir nepieciešama izstrādāt tādas politikas, kas pārliecinās par to, ka šis Galileo signāls var tiešām tikt izmantots visplašākajā mērā nozarē, rūpniecībā, Eiropā, visur. Jo mēs zinām, ka Galileo būs ļoti, ļoti moderns jaunos tehnoloģijas pārstāvošs projekts, tas būs ļoti akurāts, ļoti precīzi informācija Mm, tas būs pilnīgi atšķirīgs no pašreizējiem GPS sistēmām un no tālāk. Un tāpēc es domāju, mums jādara viss iespējams, lai šie signāli arī tiktu izmā, iz, izmantoti un uh, attiecīgi mēri jāpieņem. Kas attiec uz raķešu palaišanas iekārtēm, tas ir milzīgs uzdevums. Un jāsaka, es tiešām, nu, man patīk visi tie projekti, kas ļautu mums nodrošināt autonomiju kosmos piekļuvs jomā. Tālāk Milošlavs Rānsdors. Děkuji, já dám také možnost panu... Eh, Paldies. Arī es gribētu dot iespēju komisāram at kandidātam izteikties slovāku valodā un uzdevošu jautājumu tāpēc čehiski. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs runājat arī par jūras transporta iespējām un iekšzemes kuģniecību. Es biju pārsteigts par to, ka Daunava tikai 15% savas kapacitātes izmanto, un tāpēc gribu vaicāt, ko jūs grasties darīt, lai veicinātu arī citu upju izmantojamības iespējas. Es zinu, ka Baltkrievijā, piemēram, uh, Viņi uzskata, ka rietumu dvīna varētu tikt pievienota ņeprai, kas radītu diezgan plašu un būtisku iekšzemes ūdens ceļu, un tas pātrinātu transportu ceļu no vidusjūras uz Baltijas jūru par četrām reizēm to saīsināt. Es gribu jums vaicāt, vai jūs atbalstāt šo ambiciozo projektu no mūsu pre pre premjera Miloša Zemena puses, kur tiek runāts par Elbas pie, piesaistīšanu Donovai un Oderai. Tādējādi sēs savienot apvienojot šīs Eiropas jūras. Bet, protams, tur jārunā arī par Vācijas likumdošanu, jo Brandenburga un Saksonija savukārt eh, ar savām parlamentajām rezolūcijām jau ir izteikušās par šo jomu. Paldies! Eh, Jā, paldies! Ansdorf kungs eh, par doto iespēju man atkal izteikties slovāku valodā. Paldies par uzdoto jautājumu kurā jau vēlreiz tiek uzsvērts svarīgums, kāds ir iekšzemes ūdens ceļiem un to tālākai attīstībai un izbūvēi. Tās iespējas, kas mums paveras šajā jomā, protams, ir ierobežotas. Tās ir ierobežotas ar mūsu pieejamo budžetu, bet esmu pateicīgs arī par to. Pateicoties Eiropas parlamentam, mums ir trīsreiz vairāk līdzekļu šajā jomā nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Un tieši tādēļ arī tika atbalstīti projekti, kas veicina iekšējo ūdensceļu izmantošanu. Minētais projekts varētu palīdzēt īstenot to, ka mēs varētu atjaunot savu floti, kas bieži vien ir neefektīva un novecojusi. Mēs vēlamies uzlabot arī infrastruktūru, tīpaši ostu un kanāla infrastruktūru. Bet mēs vēlētos ieguldīt arī personāla apmācībā Jo bieži vien mazie vidējo uzņēmumi e, ir, ieņem ļoti svarīgu lomu šajā nozarē. Kas attiec uz konkrētiem projektiem, ko e, godātās deputāts uzskaitīja, šeit jautājums ir par to, cik tie ir savietojami ar T un T un ar finanšu iespējām, kas mums ir šajā jomā. Paldies, tālāk Kobankungs. Not... Godātās komisāram un kandidāts, vai jūs nepiekrītat, ka Eiropas Savienība tīpaši transporta jomā nebūtu liek jāizmanto, lai tērētu nodokļu maksātāju naudu dārgiem projektiem, kas nepiedāvā nekādas priekšrocības nodokļu maksātājiem, tīpaši Spānijā, Portugālē, kurus Vienkārši šie politiskie prestižu projekti, kā eiro, jau tā ir pilnībā iznīcinājuši. Es domāju, ka Eiropas kosmosa programma ir vēl viens šāds projekts. Eiropas Savienība šeit kaut kādas finansiālas fantāzijas izmanto, cenšas te kaut ko līdzināties amerikāņiem tā tālāk. Galileo un Kopernikus un satelīta programmas galvenais mērķis ir vienkārši spiegot privātu eh, personu dzīves Un tajā brīdī, kad viņi pārvietojas pa, ta, pa kontinentu, lai varētu aplikt ar nodokļiem viņu mašīnas, lai vis, visa elite Eiropa varētu piepildīt savus kabats, bet eh, tāpat laikā taupības pasākumus saviem pleciem jāiznes vienkāršiem iedzīvotājiem. Vai jūs izmantosiet savu eh, nostāju, lai šit, šo pašslavināšanos un pašpietiekamības eh, vaiprātu izbeigtu? Es domāju, ka, es domāju, ka tirgus Amerikā ir daudz lielāks, viņi visu to var darīt, un tur mums nevajag te nākt kaut kādiem supranacionāliem pasākumiem. Kā komisijas amata kandidāts man jāsaka arī jāatbild arī uz šādiem jautājumiem, vai ne tā? Jā. Bet es, protams, saprotu, ka šeit diskusijā parādās daudz un dažādu viedokļu, un jūs visus tos uzskatāt par svarīgiem. Uh, bet es domāju, ka no nu, maniem iepriekšējiem izteikumiem ir skaidrs, ka es jums nevaru piekrist šādam situācijas vērtējumam attiecībā uz Eiropas kosmosa politiku, un es nepiekrītu arī tam aprakstam, ko jūs veltījāt Eiropas lomai un tam, kā jūs vēlēs, vērtējāt to, kā līdzekļi tiek tērēt šajā jomā. Es uzskatu, ka Eiropai ir vajadzīga kosmosa programma un autonomija kosmosa pētniecības ziņā īpaši ja runājam par piekļuvu kosmosam. Un tas nav tikai tāpēc, ka tas būtu prestižs. Nē, es domāju, ka prestižam šeit nav nekāda nozīme. Tas ir tāpēc, ka tas ir vajadzīgs mūsu high-tech no rūpniecībai, inteliģentajām transporta sistēmām. Tas vajadzīgs, lai risinātu jautājumu par sastrēgumiem pilsētās. Tas ir vajadzīgs banku nozarei. Un es esmu pārliecināts, ka jūs vaicāsiet kolēģiem Sitijā to, ko jūs domājat. Viņš mums pateica, cik svarīgi ir atomiskie laika zīmogi tra finanšu transakcijām Londonā, viņi par to ļoti interesējas, un tāpēc es nedomāju, ka varam paļauties uz vienu sistēmu, kaut arī tā ir labā, lūk, šī Amerikas sistēma, un tad uh, paļauties tikai uz to. Mēs to iestrādāsim savā darbībā, jā, jo Eiropa, manuprāt, šobrīd ir gana nobriedusi, gana attīstīta, lai nāktu klajā pati ar savu sistēmu, un cik tālu saprotu, tad to šobrīd atbalsta arī mūsu Amerikas partneri. Jetzt hat das Wort Claudia Schmidt. Klaudio Šmits. Es atvainojos, es gribēju pateikt, ka ITRE komitejas locekļu jautājumi ir izsmelti un tagad atkal uh, dodu vārdu mūsu komitejai Klaudija Šmita. Vienota ekonomikas eh, un valūtas telpai nepieciešama arī vienota transporta telma. Šodien gan ir 23 atšķirīgas sistēmas Eiropas Savienībā. Un debatēm par Vācijas eh, fragmentācijas eh, plāniem, tad, nu, jāsaka, ja Vācija tas izdosies, tad populisti citās valstīs arī tā panāks. Tas eh, nodara zaudējumus transporta nozarei, renacionalizāciju, novada absurdam situācija. Infrastruktūras pieejamība bez nepieciešamības par to maksāt ir katras valsts pienākums. Bez, bez diskriminācijas tās iztenošanā. Kāda ir jūsu nostāja pret vienotu, eh, vienotu sistēmu eh, ceļu nodavās eh, un ko jūs eh, teiktu Vācijas satiksmes ministram? Jā, priekšsēdētājs jau saka, es ar labprāt atbildētu uz šo jautājumu. Thank you very much. I... Paldies. Es domāju, ka Eiropā mums ir vairākas problēmas. Mēs ļoti labi izveidojam infrastruktūru, bet aizvien sliktāk to uzturam. Mēs ieguldām liels līdzekļus ceļu izbūvē, dzelzceļu izbūvē, bet kaut kā īsti nespējam savākt nepieciešamo uh, ieguldījumu daudzumu, lai to pienācīgi uzturētu. Lietās debats par ārēju izmaksu iekļaušanu parāda to, cik svarīgi ir ņemt vērā visus šos faktors, bet tāpat laikā nonākt pie tāda finansējuma avota, kas taisnīgā veidā iekasēt naudu no katra transporta sistēmas lietotāja proporcionāli tam, cik eh, šī infrastruktūra tiek izmantota. Man liekas, ka pašreizējā situācijā Eiropā, šķērsojot Eiropu ar automašīnu un maksājot visas viņietes, beigās būtu problēmas redzēt cauri uh, automašīnas priekšējām stiklam, jo tas būtu nolīmēts ar šīm viņietēm. Tāpēc mums ir eh, arī jāve, jādiskutē par to, kā modernizēt sistēmu. Manuprāt, eh, nobrauktā laika, nobrauktā attāluma uzskaitīšana ir e, efektīvāks līdzeklis nekā laika uzskaitīšana, bet tas ir dalību valstīm jāatbild. Un jūsu pēdējais jautājums - nediskriminācijas princips ir iekļauts līgumā, tas man ir ļoti tūs, un mums ir jānodrošina tas, ka uh, tas arī tiktu ievērots. Boguslavs Liberatskī tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Komisaram at kandidātu kungs, mans pirmais jautājums ir šāds. Mums ir Eiropas Savienošanas, infrastruktūras savienošanas instruments, tāpat arī TNT. Uh, Kādā veidā jūs nodrošināsiet, ka būs līdzsvars starp dzelzceļa izmantošanu un autoceļa izmantošanu? Daudzās dalību valstīs šāda līdzsvara nav. Jūs runājat par infrastruktūru daudz, bet mēs vēlētos dzirdēt, kāda ir jūsu nostāja par projektu obligācijām kā koncepciju. Tas skaitā CEF projekta um, obligācijas, privāto kapitālu. Manuprāt, mums visiem ir nepieciešams tāds komisārs, kurš būtu Eiropas ministrs transportiem, nevis tikai uh, dažādu karšu vai pilsētas plānu zīmētājs. Mēs saskaramies ar Krievijas embargo negatīvu ietekmi ne tikai pārtiks jomā, bet arī autopārvadājumu sektorā, kur autopārvadātājiem nav ko pārvadāt. Vai jūs runāsiet par kompensācijām, vai šie, šie jautājumi tiks diskutēti starp komisiju un Krieviju? Francija ir ieviesusi atsevišķus noteikumus attiecībā uz atpūtas periodiem e, autovadītājiem. E, ko, ko jūs par tiem domājat? Paldies! Par pirmo jautājumu par nepieciešamā līdzsvara atrašanu TNT tīklā projektos. Manuprāt, mēs esam jau vienojušies ar parlamentu, kāda ir, kāds ir pamatsaraks, kāda ir metodika, kāds ir sadalījums finansējumam. 80% nāk no Connecting Europe Facility, uh, E, finansējumu, kas e, tiek izmantota pārobežu problēmu un problēmu zonu risināšanā, pārējot no ielāpu risinājuma uz tādu reāla Eiropas transporta tīkla izveidi. Tā būtu pareizā metodika, kur izmantot e, projektu atlasē, kas vēlāk tiktu finansēti no Eiropas līdzekļiem. Kas attiec uz projektu obligācijām, šeit es būšu atklāts Barozu komisijā man jāsaka, ka mēs esam, slēdzot ar to situāciju, pavirzījušies daudz tālāk. Šobrīd projekta uh, eh, obligācijām būtu lielāks biznesa iespējas. Mums jādomā par inovatīviem veidiem, kā mēs varam piesaistīt privātās investīcijas infrastruktūras eh, paplašanāšanā un par Krievijas embargo neapšaubāmi tas būs jautājums, kas tiks diskutēts jaunajā kolēģijā un darīšu visu iespējamo, lai eh, pārunātu to ar Krievijas partneriem. Paldies tālāk, Andor Delī. Entschuldigung. Ja. Ähm, elnök úr, tisztelt Sefcsovics úr, az egyik Šeščevičs kungs. Viens no deviņiem koridoriem TNT ir eh, Reinas Donavas koridors, kas varētu būt viens no svarīgākajiem savienojumiem austrumu rietumu virzienā no Reinas līdz Donavai un lejā līdz Melnējai jūrai. Ir arī Eiropas Savienības Donavas stratēģija, kuras mērķis cits starpā ir arī intermodālo raksturu attīstīt. Tomēr Eiropas ūdens ceļi ir svarīgi ne tikai dalību valstīm, bet arī kaimiņu valstīm, asociētām valstīm - Serbijai, Bosnijai, Hercegovinai, Moldovai, Ukrainai. Kādā veidā jūs plānojat nodrošināt to, ka šajās valstīs gar Donavu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, būs finansējums, lai īstenotu tos projektus, kas būtu svarīgi Eiropas iekšējo ūdensceļu tīkla īstenošanai? Paldies par šo jautājumu. Un tik tiešām eh, šāds koridors būtu ļoti svarīgs. Paldies par jūsu interesi jautājumu par tādām valstīm, kas skar Serbiju, Moldovu, Bosniju, Hercegovinu. Man jāsaka, es ļoti pozitīvi vērtēju to, cik šīs valsts ir entuziastiski noskaņots par Donavu stratēģiju. Tā bija jauna pieeja, viena no pirmajām makrostratēģijām, kas tika izstrādāta šim reģionam. Un pievilcība šajās makrostratēģijās ir tādas, ka pateicoties komisijas uzraudzībai, ko tā īsteno, uh, dalību valstīs un kaimiņu valstīs, ir iespējams panākt daudz lielāku un labāku sinerģiju starp dažādiem finansēšanas instrumentiem un fondiem, lai nonāktu pie labākajiem projektiem, kas ir labāk sasaistīti, labāk integrēti un sniegs lielāku pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Šāda pieeja ir, ir tieši tāda, kāda es atbalstītu arī šajā gadījumā. Manuprāt, ir skaidrs, ka mūsu galvenā koncentrēšanās ir uz progresu projektā un pēc tam arī tā pabeigšanu, izveidojot šādu trans-Eiropas tīku, bet mēs zinām, ka tas neapstājās pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Mums ir nepieciešams turpinājums arī kaimiņu valstīs. Un, protams, Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu daudz labāk, ja mēs šīs pozitīvās zināšanas, Eiropas eh, likumdošanu, uh, standartus varētu paplašināt un vērst eh, tālāk arī uz kaimiņu valstīm. Tas palīdzēs kaimiņu attiecībām, tas ir labi iedzīvotājiem. Paldies tālāk, Viki Meijer. Paldies priekšsarētāji. Man ir trīs konkrēti jautājumi par dažādiem tematiem. Pirmais. Satelīta izgāšanās pagājušajā mēnesī Es neesmu itra komitejas loceklis, bet vēlos dzirdēt no jums, kādas sekas eh, būs šai katastrofai ar eh, divu satelītu palaišanu un kādā veidā nākotnē jūs plānojat nodrošināt to, ka šāda izgāšanās neiz, neatkārtotos, kas izmaksā nodokļu maksātājiem tik milzīgi naudu. Otrs, kā jūs samazināsiet konkrēti bu, eh, birokrātiju transporta nozarē. Trešais, ko jūs darīsiet ar potenciālām zeltainām kartītēm, kuras Nacionālajā parlamentā varētu parādīt? Paldies, kundze, par visiem trim jautājumiem. Ka... Kas attiec uz eh, Galileo palaišanas eh, problēmu? Šī ir ļoti sarežģīta tēma. Visi iesaistītie procesi ļoti sarežģīti Protams, ka mēs esam vīlušies. Vīlušies par to, ka tas notika tā, kā notika. Sākotnējie konstatējumi, ar, ar kuriem es iepazinos, skaidri parāda to, ka mūsu satelīti ir ļoti labi, tie ir paši modernākie. Esot orbītā, viņi ļoti labi darbojas. Tehniskā kļūme, kas notika, to izraisīja palaišanas iekārts eh, pēdējā daļa, tā raķetei saukt par fregati, kas eh, palīdz eh, satelītam nokļūt orbītā. Šobrīd mēs izmeklējam to, kā tas bija iespējams un kādā veidā mēs varam novērst šādu situāciju atkārtošanos. Ir absolūti skaidrs, ka mēs nevaram turpināt izmantot sajūzes palaišanas iekārts, jo tā ir milzīga nodokļu maksātāja nauda, un mums jābūt simtprocentīgi pārliecinātiem, ka šādas kļūdas vairāk neatkārtosies. Man prieks teikt, ka mēs augustā parakstījām īpašu līgumu ar Arianu 5 par trim palaišanas reizēm tuvākajos gados. Ariane var četrus satelītus, nevis divus palaist, tā ir liela palaišanas iekārta, tas būvēta Eiropā ļoti uzticama. Un Ariane 5 palaišanas iekārtu izmantošana ļaus mums eh, kompensēt šo kavēšanos Galileo palaišanā sajūz uh, palaišanas iekārtas izmantošanas dēļ. Kas attiecas uz birokrātijas mazināšanu, esmu gatavs apliecināt, ka esmu to ļoti nopietni domājis. Uh, izmantosim visas pieejamās iespējas, kur likumdošanas aktos nepieciešama precizēšana, kur nepieciešama grozījuma. Esmu gatavs ar jums sadarboties, ja jums ir kādas konkrētas idejas par konkrētiem tiesību aktiem, kuri nepieciešams labot. Dzeltenā kartīte, tur ir atsevišķa procedūra, es cieši sadarbojos pie šī jautājuma un, protams, ievēroto Eiropas Savienības tiesību aktu šajā jomā. Bas Eikhuts tālāk. Uh, Mr. Chairman and Mr. Paldies, eh, Šefkovičs kungs sēž šeit, šeit. Pal, paldies par jūsu atbildēm, un tagad es vēlētos atgriezties pie jūsu rakstiskajām atbildēm uz mūsu jautājumu par ilgspējīgiem transporta risinājumiem. Mani tie neapmierina, jo tie nav konkrēti. Tātad par ilgspējīgiem transporta risinājumiem. Divi konkrēti jautājumi. Vispirms 2030. E, gada komisijas energo un klimata pakotnē runa iet par transportu visai maz, bet, piemēram, Baltajā grāmatā ir rakstīts, ka mums ir nepieciešams rast jaunas risinājums transporta problēmām pēc 20. gada. Kā jūs e, savilksiet kopā e, degvielas kvalitātes jautājums un vidas aizsardzības jautājums? Nākamais. Uh, par eh, aviācijas jautājumu. Mēs zinām, ka 16. gadā ir paredzēts pārskatīt šos eh, noteikumus, bet eh, ja mēs visu atstāsim starptautiskās civilās aviācijas organizācijas ziņā, tad nekas nenotiks. Paldies, atbild Šefčovičs kungs. Paldies, ka jūs man uzdevāt konkrēts jautājums. Vispirms par to, kas notiks pēc 20. gada. Es uzskatu, ka runājot par biodegvielas mērķiem, šeit eh, būtu jēgpilni pieminēt, ka pirmās paudzes eh, biodegvielas eh, panākumi nav augstu vērtējami. Protams, mēs runāsim par alternatīvām degvielām, parādās jauni tehnoloģiski risinājumi, un es domāju, ka šie tehnoloģiskie risinājumi līdz 20. gadam jau būs tik tālu attīstījušies, ka varēs plaši tikt izmantot. Uh, Kā cīnīties pret gaisa piesārņojumu pilsētās? Ir arī ilgspējīgi transporta risinājumi, un mani priecētu jauno tehnoloģiju izmantošana, jaunu transporta līdzekļu, skaidru, transpo tīru transporta līdzekļu izmantošana. Un organizēta transporta plūsma intermodālā veidā, lai cilvēki tiešām būtu motivēti neizmantot personīgo automašīnu. Tas noteikti samazinātu gaisa pie, piesārņojumu un samazinātu arī sastrēgumus pilsētās. Tas būtu mans risinājums, mans piedāvātais jūs pirmajā jautājumam kā atbildi. Tagad par ICAO. Eiropas Savienībā situācija un e, arī komisija ir tādā dīvainā situācijā, jo mēs joprojām esam novērotāju statusā. Mēs joprojām esam atkarīgi no dalību valsts sadarbu gribas, no tā, kā dalību valsts koordinē savas nostājas un kā tās ietekmē ICAO lēmumu pieņemšanu. Un, protams, mēs izmantojam visus eh, mūsu kontakts ar Eiropas dalību valstu transporta ministriem, jo mēs tiešām mēģinam, lai Eiropas Savienības nostāja tiktu sadzirdēts šajā starptautiskajā organizācijā. Nākamais eh, runāja, jautātājs par, ga, par eh, ceļu transportiem. Es domāju, ka ir nepieciešams transporta jomā īstenot godīgu konkurenci, lai tiešām tā likumdošana, kas ir pieņemta, tiktu īstenota, da, īstenota un lai dalību valstīm nebūtu pārāk liela brīvība. Īpaši tas attiecās uz uh, braukšanas laikiem un atpūtas laikiem, piemēram, Francijā. E, Francija uzskatīs, ka atpūta e, tālbraucēju šofera kabīnē vairs netiek uzskatīta par atpūtu, tam būs nepieciešams no tās izkāpt. Otrs jautājums. Ko jūs darīsiet konkrēti, strādājot kā komisārs, lai atrasinātu situāciju, proti, lai likumdošana, kas ir laba un kas ir pieņemta visās dalību valstīs darbotos vienādi. Un visbeidzot, Rikē kunga jautājums par liberalizāciju kabatāju šī lauciņā. Paldies! Thank you very much. Uh, uh... Paldies par šiem jautājumiem. Vispirmām kārtām Uzskatu, ka visi jūs uzdotie jautājumi tikai vēlreiz apstiprina to, ko jau teicu. Tas ir saistībā gan ar ceļu transportiem, mums ir nepieciešama padziļināta patreizējās situācijas izpēte padziļināta patreiz spēkā esošo likumdošanas aktu izvērtīšana. Tātad vispirms, ko darīsim, vispirms noskaidrosim, kāds ir status quo, nākamais jāvienkāršo likumdošanu un to īstenošanu, treškārt iesaistīsim sociālos partnerus eh, problēmu risināšanā un sadarbosimies ar sociālajiem partneriem, lai panāktu to, ka sociālās tiesības tiek eh, īstenotas visās valstīs vienādi. Un, protams, kad būsim paveikuši šo mājas darbu, tad eh, jaunpieņemtie noteikumi ir jāīsteno dzīvē. Par Francijas īstenoto praksi vēlējos pateikt, ka tas pats attiec arī uz Beļģiju. Patiesībā es neesmu nekura likumdošanā redzējis atsauci, ka šoferis nevarētu atpūsties e, savā kabīnē, bet e, šobrīd jau mēs pārsteidzīgi nonākam pie secinājuma, un tā ir arī taisnība, ka mēs prasīsim paskaidrojums no Francijas un Beļģijas attiecīgajām iestādēm. Un e, mēģināsim problēmas risināt Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka Eiropas likums netiek vienādi piemērots visās dalību valstīs, un tiešām prasot atbildes no Francijas un Beļģijas varas iestādēm, es varēšu jums atbildēt. Nākamais Kosma Švatovski. Paldies, priekšsēdētāj kungs. <clears throat> Komisāra kungs. Sekojoši jautājums. Tas ir par ceļu būvniecību. Manā valstī ceļi tiek būvēti daudz un pabeigti būvēt, bet eh, to būvniecība ir tāda, ka ir piemēram uzbūvēts kāds ceļa posms, kas nav savienots ar nākamo posmu. Mums ir autostrādes, kuras vienkārši beidzās vienā brīdī. Un uh, Tikai tad, ja infrastruktūras projekts tiek īstenots pilnībā, tas var tikt izmantots. Vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu pamainīt patreizējo ceļu būvniecības praksi, jo šobrīd ceļi tiek būvēti tā pa gabaliņam? Tātad, ja ceļš nav pabeigts, ja tas nav simtprocentīgi pabeigts, vai to tiešām var uzskatīt par punkta A savienojošu ceļu ar punktu B. Šefčovičs kungs, paldies par šo jautājumu. Patiesībā tā nav problēma tikai Polijā. Līdzīga problēma ir arī citās dalību valstīs. Bieži tas ir saistīts ar um, publiskā iepirkuma procedūru un, uh, protams, uh, process ir pietiekami garš, un kā mēs zinām, lai veiktu konkrētu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, tas prasa laiku. Bet jā, jums piekrītu, ka ir Eiropas projekts īstenojot tieši transporta jomā, vajadzētu padomāt par to, ko mēs vēlamies panākt. Un eh, bieži vien infrastruktūras projekti pilnībā īstenoti var atplaucināt veselu reģionu. Tā tad jā, ir Eiropā tādas autostrādes vai pat dzelzceļa līnijas, kuras vienkārši nobeidzās vienā punktā, un eh, to jēgpilnība varētu būt diskutējama. Tas savukārt eh, noved pie sastrēgumiem, pie vietējiem, vietējām un reģionālām problēmām, uh, Tāpēc jā, piekrītu jūs teiktajam, ka vajadzētu uzmanību vairāk vērst uz tādiem pilnībā pabeigtiem projektiem, to īstenošanu, kur tiešām ļauj un palīdz kādai konkrētai, kādam konkrētam novadam tiešām attīstīties un kas tiešām palīdz konkrētajam novadam transporta ziņā un transporta plūsmā. šā nolūka sasniegšanai mums vajadzētu sadarboties arī ar reģio ģenerāla direktorātu un MOV ģenerāla direktorātu. Tātad vārds Izabela de Monte. Izabela de Monte. Eh, Paldies! Es eh, vēlētos atgriezties pie kabatājas jautājuma. Savos ievadvārdos jūs apgalvojāt, ka šī sistēma ir laba, tā ir noderīga, lai nebūtu tā, ka mašīnas pārvietojas pa ceļiem bez kravas. Jūs pieminējāt arī likumdošanu, kas šo jomu mēģina sakārtot, bet mans jautājums ir sekojošs. Jūs runājāt par inovācijām, un vai jums šķiet, ka tas ļaus šo situāciju atrisināt? Thank you very much. I, I clearly think. Paldies. Nu, protams, ka šis jautājums būs jārisina. Mūsu komitejas priekšsēdētājs jau padalījās lepnā kārtā ar mani mm, šai stāstā. Bija tā, ka kāds automašīnu šofers sastapās ar tādu situāciju, kur faktiski viņš gandrīz zvanīja policijai un teica, lai viņus aptur, lai, viņu, lai viņam neļauj braukt tālāk, jo priekšniecība viņam, li, viņam lika pārkāpt vispār visas normas, un tas radīja apdraudējumu sabiedrībai. Un tāpēc, protams, nu, ir, nu, tā, tādas situācijas nedrīkst būt, kad um, šofrim pašam jāzana policijai, lai viņam neļautu braukt tālāk, un viņš tādējādi varētu pēc atpūsties tā, kā viņam pienāks pēc likuma ir vajadzīgi šie noteikumi, bet viņi ir jāievieš arī ar tādu kā, līdz ar tādu kā atbilstības kultūru. Tā, lai arī šo uzņēmumu priekšnieki un uh, šefi saprot, ka ir jāievēro visi šie laika limiti, ka tas nāk par labu sabiedrībai, tas nav tikai tāds noteikums. Tāpat laikā, kad runājam par kabotāžu, tad saprot, ka tas ir ļoti delikāts jautājums, un tas nereti sabiedrībā tiek uztverts kā mm, kaut kas tāds, kas skaidri parāda sociālā dempinga elementus un iespējas. Tā tas ir. Un neskatoties uz tomēr tikai 2% no kravas pārvadojumiem uz ceļa tiek pārvadāta ar kabotāžas palīdzību. Bet es domāju, ka šis jautājums tomēr ir jārisina, tāpēc, ka pastāv šīs sociālās rakstura bažas un sociālā dempinga risks Bet kabotāža, kā jau teicu, lielākoties ir saistīta tikai ar to, ka vienkārši kāds smagās mašīnas šofers paņem kravu atpakaļ ceļā pēc tam, kad tas ir kaut kur nogādāts. Eh, nogādāt viena krava, aizved līdz punktam X jau destinācijas valstī, lai nebūtu, jābūt, lai nebūtu jābrauc ar tukšu automašīnu visu garo ceļu. Ir jāskatās šis jautājums, jāskatās jautājums tādā vispār visaptvarošā veidā, godīgā veidā, kas tāpat laikā arī garantētu to, ka mēs nodrošinam vides aizsardzību un ievērojam noteikumus eh, visās iespējamās valstīs, tāpēc tas nozīmē, ka noteikumiem jābūt vienkāršākiem un vieglāk piemērojumiem. Paldies! Nākamais runātājs Maksimiliāno Salīnī. Paldies priekšādātāji! Paldies Šepčoviča kungs! Ievadvārdos jūs runājāt par Eiropas dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēmu, jeb RTMS. Šī sistēma izstrādā, tika izstrādāta kā tāds harmonizējošs faktors dzelzceļa situācijai, bet netika ņemta vērā šī savstarpējās savietojamības problēma. Joprojām pastāv problēmas tie tehnisko specifikāciju jomā RTMS kontekstā. Un šeit man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām, vai jūs piekrītat, ka nepieciešams atbalstīt tālākus mērus, kas novestu pie ERTMS sistēmas stabilizācijas specifikāciju jomā un izmantošanā? Un otrs jautājums, vai jūs pārliecināsieties? ka Eiropas dzelzceļa aģentūra būs atbildīga par autorizāciju uh, gan attiecībā uz RTMS ekipējumu, gan ritošo sastāvu. Paldies! Paldies par šo jautājumu! Domāju, ka jūs ļoti labi atspoguļojot šo problēmas raksturu. Uh, Tas ir ļoti aktuāli Eiropas dzelzceļa nozarei kopumā, jo RTMS sistēma tiek uzskatīta, un tā domā eksperti, par ļoti modernu un labu sistēmu. Tā ir vismodernākā dispečeru signalizācijas sistēma, kāda vispār pastāv, un tās izmantošana, eh, tad, kad tā tiktu izmantota, nozīmē, ka mēs varam palaist vairāk vilcienus, kas nozīmē pasažieru, lielāku pasažieru plūsmu, labākas eh, drošības situācijas, eh, un neskatoties uz to, ka šobrīd šī sistēma jau ir izstrādāta, mēs joprojām nespējam nodrošināt strauju šīs sistēmas piemērošanu. Labākais risinājums šajā gadījumā, manuprāt, būtu izveidot uh, palaišanas pārvaldību, kas ļautu tad virzīt uz priekšu šo sistēmas palaišanas procesu. Uh, attiecībā uz galveniem eh, atslēgu tīkliem dzelzceļa satiksmē. Tas ir vajadzīgs. Tur šī sistēma vajadzīga visvairāk. Šeit mēs runājam par robežu čēršošanu no vienas valsts uz otru un tā tālāk. Jūs jau ļoti labi zināt, ka ja šī sistēma tiktu piemērot un darbotos, tad mēs varbūt būtu izvairījušies no vairākiem traģiskiem incidentiem, ko piedzīvojam, piemēram, pagājušā gada laikā, jo e, šī sistēma ir labāka un drošāka, un var jums tikai apliecināt, ka arī es uzskatu, ka dzelzceļa aģentūrai ir jābūt atbildīgai gan par ritošo sastāvu, gan par uh, slied, sliežu sistēmu, gan tāpat arī tā jābūt būt atbildīgai par to, ka jāpārliecinās, ka RTMS tiek piemērota un ieviesta korektā atbilstīgā veidā, un es patiešu vēl tālāk, jo ir vēl tāds jautājums, kas bieži tiek pieminēts, respektīvi šai aģentūrai vajadzētu būt atbildīgi arī par tehnisko specifikāciju attiecībā uz rezerves daļām bitošiem sastāvam. Pēters Lundgrēns tālāk. Paldies! Vispirms es vēlētos sākt ar to, ka man ir liels prieks dzirdēt, ka jūs esat strādājis normālu darbu. Un es vēlētos jūs pamudināt nekad neaizmirst, kā tas bija dzīvot ar maz naudas eh, algā, jo jūs pārstāvēt ļoti daudz nabadzīgu strādājošo. Tagad par kabatāžu. Man pašam ir 30 gadu pieredze strādājot par smagās mašīnas šoferi, un eh, es desmit gadus esmu strādājis, desmit, desmit gadus esmu strādājis ārzemēs, un nekad mēs nebraucām ar tukšu mašīnu. Bet eh, ar kabatāžas līgumiem jūs atvērsiet durvis eh, negodīgiem spēlētājiem, kuri maksās šoferiem vergu algu. Nākamais eh, viltotas, viltotas eh, vadītāja apliecības. Par 400 eiro var nopirkt eh, digitālo vadītāja apliecību, parastu vadītāja apliecību un pasi. Jūs varat nopirkt visas šīs kartes uzreiz, un tad jūs varat vienkārši braukt, jo nav neviena policijas iestāde, kur varētu to kontrolēt. Uh, Es uzskatu, ka vienīgais, kā mēs varam izvairīties no šīm viltotajām vadītāju apliecībām, ir tāda, ka mēs, ies, ka mēs izveidojam starptautisku reģistru, un ja jūs vēlaties braukt pāri robežai, tad jūs dodaties uz savu vietējo policijas iecirkni Tātad jūs kā šofers iereģistrējaties šajā starptautiskajā šoferu reģistrā un jebkurš policists visā pasaulē varētu pārbaudīt. Un ja nu nacionālajai e, policijas iestādē ir iespēja pārbaudīt, un tad nacionālā policijas iestāde var pārbaudīt, vai tā ir reāla vai viltota karta. But, but, I, but I know what the honorable gentleman. Nu, es eh, zinu gan, ko jūs gribējāt vaicāt, lai arī nepaspējāt uzdot tieši jautājumu. Jūs jau zinat, ka šoferu darbs ir ārkārtīgi grūts, un es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši paveicams. Uh, Viņi, viņi veic starptautisku transportu pārvadījumus no vienas valsts uz otru un pēc tam atgriežas savās valstīs, cenšoties, at, vienkārši cenšas saņemt krāvas no šīm citām dalību valstīm, lai nebūtu jābrauc ar tukšu krāvu bet ir runājam par ļaunprātīgiem sistēmas pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu, tā var jums piekrist. Ko tad varam darīt Eiropas līmenī? Uh, Un te nu jāsaka, esmu vairāk kārt to jau teicis, ka esmu gatavs vienkāršot un precizēt noteikumus, lai tie varētu tikt īstenoti. Bet jāsaka, ka šo noteikumu izpilde un pārbaude piekrīt dalību valstīm kā kompetence. Žils Parvē. Very much. Um, I wanted to ask about... Tēlors atvainojas. Gribēju vaicāt. Uh, par konkrētām transporta jomām, kā piemēram tiltiem, salām, nomaļiem, redzi, nomaļiem reģioniem, kur um, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tur nav TNT, tur nav šo lielo koridoru, bet tāpat laikā tās nodrošina būtisku saikni, piemēram, ar šo attālo reģionu, ar salu, un ir vajadzīgas investīcijas, lai šo nomaļo reģionu piesaistītu arī ar dzelzceļa transportu. Jūs runājat, ka transporta sistēma skar pilnīgi visus, bet transporta politika ļoti labi var tikt izmantot arī, lai cilvēkus izslēgtu no tā visa. Un kā jūs, ko jūs darīsiet, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināts atbilstīgais atbalsts arī tādām jomām, jomām kā šī un tādām teritorijām, kur ir ļoti sarežģīti piekļūt, bet kur ir vajadzīgs investīcijas, lai veicinātu turismu un ekonomiku. Paldies! Jā, tas, protams, ir ļoti grūts un ļoti sarežģīts jautājums. Es saprotu, ko jūs gribat teikt un piekrīt jums tajā ziņā, ka transports eh, palīdz integrēt ekonomiku, pilsētas, reģionus un tā tālāk, un tas ļauj tos iekļaut starptautiskā tīklā un ainām, bet tajā pašā laikā, ja runājam par Eiropas politiku un Eiropas budžetu, tad diemžēl, diemžēl ar to nepietiek, lai varētu visas vajadzības apmierināt, un tāpēc tika izdarīts lēmums budžetā pievērt, pievērsties tieši transeiropas tīkliem. Uh, un iztrūkstošajām saitēm, sastrēgumu vietām un tām jomām, kas pie, patiešām rāda lielas problēmas transportam, palielina ekonomikas attīstību Eiropā. Kas attiecas uz Velsu, ko jūs pieminējāt savā jautājumā? Uh, šīs teritorijas netika iekļautas TNT projektos, un es domāju, ka būtu ļoti grūti šeit rast risinājumu tā, lai varētu finansēt kaut kādu konkrētu programmu tieši Velsā, jo noteikumi, kas ir pieņemti, pilnīgi noteikti pievēršas uz finanšu resursu izmantošanu TNT prioritātēm. Nākamais runāt. Signor komisāro designato, lei prima non ha trovato il tempo di rispondere. Priekšsēdētāji, komisāra amata kandidāti, iepriekš jums nebija laika atbildēt jautājumu, ko uzdeva deputāta no zaļajiem par Turīnas Lionas ehm, ātrvilcienu līniju, kas ir daļa no vidusjūras transporta koridora. Man liekas, tas vienkārši ir nožēlojums veids, kā tērēt nodokļu maksātāju naudu. Pašreizējā komisija 2013. gada martā pieņēma lēmumu par vienu trešo daļu samazināt līdzfinansējumu mm, projektam, par ko lēmums tika pieņemts 2008. gadā. Nu, protams, pa to laiku izmaksas atkal ir pieaugušas, situācija gan Francijā, gan Itālijā ir vēl tālāk pasliktinājusies. Un es nedomāju, ka ir veikts e, īpaši labs ietekmes novērtējums un e, tā tālāk īpaši attiecībā uz otru dzelzceļu tunelu, un tāpēc gribu jums vaicāt, vai tad nebūtu pienācis laiks visu šo projektu vienkārši atcelt, e, vai nu vismaz pakļaut ļoti striktai ekonomiskai analīzē, lai nocinot, vai tur vispār būs kādi ieguvumi. Un varbūt vajadzētu šo pētījumu uzticēt kādai neatkarīgai organizācijai, nevis ieinteresētajai pusē. Un tad līdzekļus savukārt, kas atbrīvoto šādā veidā, varētu izmantot daudz svarīgākiem un veiksmīgākiem projektiem. Liels paldies par šo jautājumu, jo saprotu, ka tas ir diezgan aktuāls jautājums, acīm redzot, ne jums vienam, par to tiek eh, daudz un dikti diskutēts Itālijā, Francijā. Tāpat arī Eiropas parlamentā, kā saprotu. Arī šajā kontekstā man jāsaka jums Lukas. Šis projekts un projektu saraksts tika apstiprināts, un tāpēc līdz ar to tas ir jau daļa no tiesību aktiem, kas man jārespektē. Un tas, ko vēl varu jums teikt, ko respektēšu, ir tas, ka visi aspekti, kas attieksies uz celtniecību šī projekta kontekstā, būs tādi, kas, kam jāatbilst uh, citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tāpēc, ja būs problēmas ar konsultāciju problēmu, piemēram, konsultācijas ar sabiedrību vai vīdes aizsardzības normu izpildi, tad tādā gadījumā mēs uzreiz tai lietai ķersimies klāt. Tie visi ir elementi, kas ir daļa no lēmumu pieņemšanas procesa, pirms tiek apstiprināts šis projekts tālākajos posmos jo visam tam būs jānotiek saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Nu, jūs jau saprotat, ka ja mēs tagad sāktu TNT projektu sarakstu atkal pa vienam lasīt laukā, tas būtu kā Pandoras lādes atvēršana. Mēs šo lādi vairs nekad nedabūsim, tad ciet. Un tāpēc man liekas svarīgi tas, ka tas, kas ir ticis apstiprināts, to starp jūs arī to apstiprinājāt un padomu tāpat, ir apstiprināts. Un tagad jāpievēršas izpildes un īstenošanas posmam, eh, respektējot visus attiecīgos Eiropas Eiropas Savienības tiesību aktu elements, un jūs varat būt pārliecināti, ka visas normas un specifikācijas tiks ievērotas. Paldies! Paldies tālāk pavalstā Ličkā. Labvakar, komisār kungs, es atbalstu pilnībā to, ko jūs sacījāt par izmantot naudu vai zaudēt to. Es to atbalstu un es arī uzstāšu to, lai tas tiek piemērots. Bija jau jautājums par ceļa maksām Vācijā, un pareizi arī tas tika norādīts. Un ja mēs runātu pagājušā gada 50. gados par um, Eiropas transportu kopējo telpu, bet šobrīd pat tas vēl nav pabeigts. Es tā īsti nesapratu no jums. Vai jūs atjā, atsāksiet debatas par ārējo izmaksu iekļaušanu vai nē. Es tā īsti nesapratu no jums. Otra lieta. Tad, kad jūs runājat par diskriminācijas nepieļaušanu, mēs visi zinām šos paziņojumus no Vācijas, ka tas ir savā veidā mēģinājums uh, attaisnot kompensāciju manuprāt, uh, šādas kompensācijas maksāšana Vācijas iedzīvotājiem nav pieļaujama. Un īsts komentārs. Vien, viens ieteikums, ko es varētu jums dot. Tad, kad mēs iesniedzam likumdošanas aktu, kas palielina administratīvo uh, slogu, vienmēr ir iespējams iesniegt uh, vēl vienu tiesību aktu, kas samazina uh, administratīvo slogu. Paldies! Esmu pārliecināts, ka, ja saņemšu jūsu atbalstu, tad manu darbu ļoti rūpīgi uzraudzīs attiecībā uz noteikumu izmanto naudu vai zaudē to piemērošanu. Man ja būs jābūt ļoti precīzam šīs normas piemērošanā, jo finanšu resursi ir ierobežoti. Programma ir ļoti svarīga, projekts skaits ļoti liels Tāpēc mums ir vienkārši jāpārliecina dalību valstis, ka vai nu jūs izmantojat e, šo finansējumu saulaicīgi, vai arī jums e, jāapzinās, ka varat šos līdzekļus zaudēt, un man jādara viss iespējamais, lai īsteno šos noteikumus. Tālāk par situāciju ar šo ceļu izmantošanas maksu Vācijā. No vienas puses man prieks, ka šī debats uh, sākās Vācijā. Debats par to, kā iekļaut eh, ārējās izmaksas, jo Vācija joprojām tiek uzskatīta par valsti ar pasaules līmeņa infrastruktūru, bet arī tāda ekonomika kā Vācija, tomēr redzam, kā atsevišķi tilti tiek slēgti. Daži, um, daži šosejas netiek pienācīgi uzturēts, un mēs redzam, ka šīs debates ir aizsākušas eh, domas par to, kādā veidā mēs varam iekļaut eh, ārējās izmaksas eh, infrastruktūras uzturēšanu. Pirmkārt, piesārņotais maksā princips un nediskriminācijas princips. Šie divi principi ir ļoti svarīgi. Un es darīšu visu, lai skaidri pateiktu. Un tad, kad es redzu precīzi formulējumu ieraudzīšu no likumdošanas akta Vācijas valdībā, tad es varēšu precīzi reaģēt. Paldies tālāk, Roberts Zīle. Paldies, Šefčovičs kungs, par sniegtajām atbildēm. Es vēlos norādīt, ka patīkam runāt pēc Pāvēļa Telička, kurš bija Real Baltica projekta koordinators daudz gadus, un jūs saprotat, ka šeit ir va vairāki atbalstītāji šim projektam. EKR grupā mums ir ļoti spēcīga Britu konservatīvo delegācija, bet viņi šonadēļ ir aizņemti ar savu konferenci, tāpēc uzdošu visvieglāko jautājumu, ko Džekija Foster, man kolēģi, lūdza darīt par vienoto gaisa telpu. Ņemot vērā, cik eh, tālu mēs esam ar uh, funkcionālo gaisa bloku īstenošanu, kā jūs uh, nodrošināsiet to, lai šos FAB uh, e, dalību valsts beidzot īstenot. Tas visvieglākais no šiem jautājumiem. Jā, liels paldies. Es, es jums ticu, ka šis bija vieglākais no jautājumiem, ko jūs varējāt uzdot. Nu, šeit es varētu teikt tā. Manuprāt, e, ik viens, kuram sas, spēju saskatīt pozitīvo uh, nākotni, kāda būs, eh, vai kāda varētu būt Eiropas aviācijas nozarei, tad ir vīlušies ar eh, lēno progresu vienotās Eiropas gaisa telpas jautājumā. Tas augto FAB, funkcionālo gaisa bloku, jautājums ar deviņiem elementiem kas nebūtu superideālais risinājums, bet tas tomēr radītu daudz labākas iespējas saīsināt maršrutus, daudz vairāk tiešo lidojumu, ietaupītu laiku, ietaupītu CO2 izmešu. Un, kā es sacīju, tas palīdzētu mums ietaupīt arī 5 miljārdus eiro gadā. Kā es sacīju, progresa šajā jautājumā ļoti ierobežots un rada vilšanos. Uh, Es ierosinu divas lietas. Pirmkārt, daudz vairāk izmantot nu, veiktspējas kritērijas. Es uh, vēlētos, uh, lai FAB mērītu šos uh, savu sniegumu atbilstoši konkrētiem kritērijiem, respektīvi, cik lielā mērā ir samazināta lidojuma ilgums, CO2 izmeši, cik lielā mērā uh, efektivitāte lidojumiem uzlabot, un tad savstarpēji salīdzināt. Uh, Jo, manuprāt, tādējādi varētu uzsākties veselīga konkurence. Tu varētu papētīt, kāpēc viens bloks darbojas labāk nekā otrs. Un cik daudz ir ieguldīts vienā, cik daudz ir ietaupīts otrā un tā tālāk. Un ja mēs redzētu, ka kaut kas ir atstāts novārtā un šī FAB sistēma netiek īstenota, tad tur nekas cits neatliek, kā sākt pārkāpumu procedūru un eh, tiesiskos līdzekļus izmantot, jo savādāk um, mēs neredzēsim progresu šajā jomā tik lielā mērā, kā mēs vēlētos. Ištvans Uhei tālāk. Es esmu šeit, Šefčovičs kungs. Jums priekšā. Kā šīs komitejas vicepriekšsarētājs Un pēdējais eh, no sociāldemokrātu runātājiem vēlos norādīt, ka pēc gandrīz trīs stundu maratonu uzklausīšanas mēs jau vienmēr zinājām, ka jūs esat lielisks diplomāts, to mēs redzam no jūsu eh, CV, bet izskatās, ka jūs esat ļoti labi sagatavojies transporta jautājumos. Jūs esat entuziastiski par šo tēmu, par šo nozari. Es redzēju jūs rakstiskās atbildes. Man ir jautājumi, bet jūs jau esat uh, atbildējis uz tiem. Varat atpūsties, aizmirstiet par transportu un pasakiet man eh, sakojušo. Es esmu kaimiņš no Centrāla Eiropas. Ar jūsu vēsturi un karjeru, kā jums liekas, kāda izskatīsies nākotne Eiropa transportam? mūsu komiteja, ko mēs varam izdarīt, eh, lai tuvākos gados pēc iespējas vairāk eh, palīdzētu Eiropai. Paldies par šo filozofisko jautājumu. Kā jūs eh, saprotat, es pēc dabas esmu optimists. Es ticu, ka nākotnē būs gaiša. Pēdējo piecu gadu laikā Eiropa piedzīvoja ļoti smagu periodu. Mēs izgājām cauri lielām grūtībām bijām uz sabrukšanas sliekšņa Eiropas integrācijas jautājumā, bet tā kā mēs ar priekšsēdētāju kungu runājam par to, kāda situācija bija pirms 25 gadiem un kur mēs esam šobrīd, tas ir vienkārši vēsturiska attīstība, vēsturisks progress. Pēdējos krīzes gados mēs, manuprāt, pilnībā vēl neizvērtējam to, cik daudz Eiropa ir mainījusies cik daudz mēs esam attīstījušies un cik daudz mums to vajadzētu novērtēt. Un man, kā uzaugot Bratislavā aiz dzels prieškara, man nekad nebija pat domas, ka es varētu pāriet uh, Austrijas pusē un um, man neapturēt. Un tas man joprojām šķiet kā brīnums. Un tā brīnišķīgā lieta, ka cilvēki un mūsu bērni to uztver kā pats par sevi saprotam. Protams, ka nav nekāda robeža. Protams, ka nav robežu kontrola. Ka it kā tam tā būtu jābūt. Es domāju, ka mums tas pats jādara arī transportā. Manuprāt, šī komiteja ir pietiekami motivēta, lai to arī izdarītu. Es zinu, ka šajā komitejā ir ļoti daudz ekspertu, uh, kas vesels karjeras ir pavadījuši transporta nozarē. Es ar daudziem no jums esmu ticies, es zinu, cik pro-eiropiski jūs esat noskaņoti un cik daudz jūs vēlaties strādāt pie tiešām vienotas uh, telpas, kuru nenodalītu robežas, robežu kontrolas, kavēšanās, protekcionisms, vienota Eiropa arī transportam. Thank you. Kommt aber trotzdem noch die letzte Frage. Vēl pēdējais jautājums. Elžbieta Lukasievska. Paldies, prieksēdētāj kungs. Es eh, vēlētos pajautāt jautājumu. Jūs esat atbildējis uz veselu virkni jautājumu, bet manējais ir sekojošs. Kā jūs izvērtējat patreizējo kabatāžas situāciju un jūsuprāt, ko tad vajadzētu darīt, lai kabatāžas tirgus augt un attīstītos? Kā mēs varam izmantot visu tirgus eh, kapacitāti? Un kādā veidā īstenot eh, tos noteikumus, kurus ir pieņēmusi Eiropas komisija? Kā to realizēt dzīvē? Vai jūs eh, uzskatiet, ka Eiropas komisijai vajadzētu uh, atbalstīt tās eh, transporta pārvadātāja kompānijas, kuras ir zaudējušas eh, savas transporta pārvadājuma iespējas un peldīšanas iespējas Krievijā, jo šobrīd eh, Krievija ir pārtraukusi importēt veselu virkni produktu no Eiropas. Atbilde. Jā, paldies. Kā jau es teicu, kabatāžas jautājums ir no sociālā viedokļa raugoties ļoti delikāts jautājums, jo šobrīd tikai 2% no visām kravām tiek pārvatāti kabatāžas sistēmas ietvaros. Mums arī noteikumi ir jāvienkāršo, jo es domāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie sociālās drošības jautājuma, pie šīs vārdkopas, ko varbūt ne visi smago automašīnu šoferi izprot. Uh, Ir jāsaprot, ka tas ir ļoti svarīgi un tieši noteikumu realizēšana dzīvē ir tik būtiska, bet tas jau ir dalību valstu varas iestāžu kompetencē. Vēl bez tam uzskatu, ka mēs daudz labāk varētu izmantot arī jaunās tehnoloģijas. Piemēram, kaut ko analizējot vai nosakot, digitālo tah tahogrāfu ieviešanu un citas jaunās tehnoloģijas, kuras ļauj mums uh, īstenota likumdošana, jaunas navigācijas sistēmas, satelīta potenciāla pilnīga izmantošana. Tas ir iespējams. Vēl bez tam uzskatu, ka tā kā Eiropa ir pirmajā vietā loģistikā pasaulē, tad mums vajadzētu izmantot mūsu rīcībā esošos, esošo pieredzi un uh, iegūto pieredzi, kādā veidā labāk izmantot kravu pārvadāšanas plānošanu, loģistikas iespējas, integrētu skatījumu uz intermodālu transporta jomu, ko mēs mēģinam izveidot Eiropā. Lai mēs izvairītos e, gan no naudas zudumiem un šķērdēšanas, gan uz negatīvu ietekmu uz vidi, kas jebkurā gadījumā ir fakts brīdī, kad smagā mašīna brauc bez kravas. Situācija uz Krievijas robežas šobrīd ir neakceptējama un neprognozējama, un pilnīgi skaidrs, ka nākamajai komisijai šis jautājums būs jārisina. Un ceram, ka arī Krievijas varas iestādes būs pretim nākošas un vēlēsies risinājumu rast. Jo, protams, ka mūsu pārvadātājiem nevajadzētu ciest tāpēc, ka